Mesdames, Messieurs, bonjour. Dāmas un kungi, labdien! Darba kārtību varam pieņemt, ja nevienam nav nekāda iebilduma. Jums ir kāds iebildums? Dominika, lūdzu. Priekšsēdētāji, es nepiekrītu iepriekšējās sanāksmes protokolam. Paldies, priekšsēdētāji. Alors, monsieur Rikē. Labi, Rikē kungs, mēs ņemsim vērā jūsu komentāru. Es nezinu, vai tas ir signāls tam, ka jūs uh, nākotnē tiksiet paaugstināts amatā, bet katrā ziņā uh, koriģēsim to, ka jūs nevēlaties tikt dēvēts par priekšsēdētāju sieviešu cimtēm. Turpinām. Tātad 2018. gada 1. februāra sanāksmes protokolu varam pieņemt, ja nav nekāda iebilduma. Priekšsēdētāji nav nekādu paziņojumu, un līdz ar to mēs varam nekavējoties sākt ar viedokļu apmaiņu ar Eiropas koordinātoriem par TNT um, pēc um, gandrīz četru gadu īstenošanas TNT um, jomā un gatavojoties laika posmam pēc 2020. gada, man šķiet, ka ir vietā kopumā apskatīt visus centrālā tīkla koridorus, eh, kurš šobrīd ir eh, šī te TNT tīkla eh, mugurkauls. Eiropas koordinātori tika iecelt tieši tāpēc, lai um, atvieglotu uh, šo koordinēto centrālā tīkla attīstību un viņi noteikti vislabāk varēs mūs informēt par uh, jaunākajiem notikumiem un nākamajiem posmiem, tātad pirms viņu mandāts uh, beidzas. Mūsu viedokļu apmaiņas mērķis ir uzklausīt, diskutēt par panākto uh, progresu un arī risināt vēl atlikušās problēmas uh, deviņos centrālajos uh, koridoros un tāpat arī runāt par horizontālajām prioritātēm TNT tīklā. Uh, runāt arī par uh, dzelzceļu uh, tīkla pārvaldības sistēmu un arī jūras ceļiem. Es domāju, ka mēs noteikti daudz uzzināsim ne tikai par šo koridoru īstenošanu, bet arī par dažādiem transversāliem jautājumiem, kā piemēram multimodalitāte, dekarbonizācija un uh, digitalizācija, kā arī uh, par finanšu aspektiem. Uh, vēl bez šīm, te, um, šīm investīcijām, kas ir nepieciešams, lai um, saulēcīgi pabeigt šie tīkli īstenošanu, kas, protams, ir ļoti aktuāls jautājums šobrīd, mums ir jārunā arī par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Cienījamie uh, komitejas locekļi, sveiksim šeit uh, Eiropas koordinators TNT tīklam, Es domāju, ka ar viņiem vairs pat nav jāiepazīstina. Groškungs ir šeit. Sveicu jūs. Jūs esat austrumu īstmed koridora koordinators, Sečīkungs, kas ir Atlantijas koridora koordinators. Trautmans kundze, ar kur arī nav jāiepazīstina, kas ir atbildīgi par Ziemeļjūras Baltijas koridoru, Bodevikungs, Baltijas Adrijas koridoru koordinators. Balāškungs, jūs esat tur. Jā, tātad jūs esat Ziemeļu jūras vidusjūras koridora koordinators Simpsonkungs. Kā jums klājas Simpsonkungs? Labi. Tātad jūs esat uh, Motorways of the Sea koordinators un jūs esat arī bijušais transporta komitejas priekšsēdētājs. Jā, man ir liels prieks uzrunāt uh, savu priekšgājēju, sveicu jūs šeit. Pēšs kundze, jūs esat Reinas uh, Danums koridora um, koordinātori. Fink kungs, sveic arī uh, jūs. Jūs esat RTMS koordinators un Un Vojčehovska kungs, nu, jūs pamanījāt, ka es ļoti uzmanīgi izrunāju jūsu uzvārdu. Jūs esat Reinas Alpu koridoru koordinators. Tātad sveicu jūs visus šodien šeit šajā viedokļa apmaiņā, jo tā mums ir vairāk nekā nozīmīga. Vojčehovskungs, mēs ar jums tiekamies gandrīz ik nedēļas. Runājot par citiem jautājumiem. Tālāk Skandināvijas vidusjūras koordinators Koks kungs un vidusjūras koridoru koordinators Brinkārst kungs nevarēja mums pievienoties šodien, bet viņus uh, pārstāvēs uh, Balaškungs un Vojcihovska kungs. Liels paldies, ka esat ieradušies uz mūsu sanāksmi. Vēlos arī atgādināt, ka mūsu viedokļu apmaiņa notiks divās daļās katrā daļā būs atsevišķi eh, koordinātoru panels. Tātad šī koordinātora, kas pārstāvēs eh, dažādos koridors un pēc tam, kad viņi būs uzstājušies, mēs organizāsim debatas ar jums, cienījamie komitejas locekļi. Un jūs, eh, cienījamie koordinātori, es aicinātu īsi iepazīstināti ar savu jautājumu. Es zinu, ka to paveikt nav viegli, bet tas ir jāpaveic. Jums katram ir piecas minūtes, lai iepazīstinātu ar savu jautājumu. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku, lai mums tik tiešām būtu arī laiks viedokļu apmaiņai. Un tagad uzsākam debats. Pirmais ir jautājums par uh, Eiropas in transporta infrastruktūras projektu finansēšanu Un vārds jums, eh, Bodavīgi un Sečīkungam, katram uh, eh, 5 minūtes. Es zinu, ka ļoti grūti to būs ievērot, bet lūdzu. Jā, mēs mēģināsim. Paldies, eh, priekšsētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels prieks un gods būt šeit, lai kopā ar uh, savu kolēģi Bodevīku kungu iepazīstināt jūs ar uh, progresa ziņojumu par tā dēvēto CBS eh, ziņojumu, kuru mēs sagatavojām pirms diviem gadiem pēc uh, tam, kad uh, attiecīga prasība bija izteic, uh, izteikusi uh, neformālā transporta padome Milānā. Uh, šis progresa ziņojums jums visiem ir pieejams. Tas ir organizēts tieši tāpat kā iepriekšējais ziņojums. Uh, Tātad pēc uh, rekomendācijām, lai uh, būtu vieglāk iepazīties ar šo eh, ziņojumu. Un galvenais ir um, konstatēt uh, progresu, kāds ir panākts pirms diviem gadiem. Un tā kā šis jautājums joprojām ir ļoti aktuāls, mēs domājām par to, kā labāk izmantot uh, kapitāla resursus, eh, publiskos resursus, jo tie kļūst arvien mazāk pieejami, bet mūsu vajadzības arvien eh, plešas plašumā. Tāpēc mēs eh, pievērsāmies tiem šķēršļiem, kas neļauj izmantot šos līdzekļus, un līdz ar to konteksts nav tik vienkāršs, lai, iesaistītu, lai piesaistītu privāto finansējumu. Pēc uh, tā, ko paveicām pirms diviem gadiem, vēlējāmies tagad salīdzināt, eh, kas tad ir paveicis starp laikā, un jāsaka, ka diezgan daudz. Un eh, vēlējāmies runāt par to, kuras problēmas joprojām nav atrisinātas un kādas jaunas problēmas varētu parādīties. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši šo progresa ziņojumu, Kopā ar kolēģi eh, profesoru Bodaviku eh, esam sadalījuši eh, šo darbu un ar prieku konstatējam, ka daudzas no mūsu rekomendācijām ir tikušas ņemtas vērā. Uh, un vairāki politiskie pasākumi e, noteikti tiek īstenoti e, pareizā veidā. Tā piemēram, Eiropas komisija ir izveidojusi viens pieturs punktu svarīgiem Eiropas projektiem un uzlabojas arī tehniskā atbalsta uh, e, sistēma, kas tiek um, īstenot ar Jaspers palīdzību un tāpat arī ar um, padomdevēju um, grupu. Um, noteikumi ir paredzamāki un Līdz ar to ir izdevies paplašināt uh, aptvērumu uz uh, lielāku transporta kategoriju skaitu. Svarīgi uh, sasniegumi ir panākti arī finanšu tirgu jomā. Un šobrīd norit sarunas uh, par to, kā varētu piesaistīt ilgtermiņu investoru uh, finansiālu atbalstu un tāpat arī banku atbalstu infrastruktūras projektiem. Vēl bez tam mēs priecājamies, ka mūsu kopējie centieni aicinot par uh, privātām publiskām partnerībām ir uh, snieguši rezultātus un ir sagatavots arī Eirostat vadlīnijas šajā jomā. Finanšu inovāciju jomā ir izdevies sagatavot uh, pirmo posmu, lai sniegtu atbalstu uh, galvenajiem uh, transporta kopumiem. Visi šie sasniegumi liecina par to, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet tas, protams, ir ļoti gara ceļa pats sākums. Mums ir jāspēr turpmākie soļi, lai strādātu pie transporta infrastruktūras. Uh, Un tieši eh, tam mēs pievēršam uzmanību arī savā eh, ziņojumā. Mēs uzskatām, ka vispirms ir jānostiprina eh, mūsu projektu attīstību. Tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, lai privātie investori iesaistītos infrastruktūras projektu īstenošanā. Mums ir gandrīz 300 tūkstoši projektu milzīgas finansiālās vajadzības, apmēram 500 miljārdi laika posmam no 2021. līdz 2040. gadam, un tas sakāms tikai par centrālo tīklu. Ir jāizteno turpmākie soļi, lai īstenot arī mazākos uh, projekts ar mazākām administratīvajām izmaksām. Mums ir tāpat arī jāpaplešina finansējuma avoti un jārod papildu finansējums, un to var darīt, piemēram, paplašinot Uh, šo te principu, kas paredz lietotājs maksā un piesāņotājs maksā. Vēl viena ideja būtu īstenot analizē, analīzes rezultātus uh, projektu finansēšanas uh, jomā. Mēs uzskatām, ka varētu izmantot arī citus resursus, tā piemēram emisiju tirsniecības sistēma, un uh, kopumā mēs uzskatām, ka vienkāršots uh, finanšu noregulējums, tiklīdz tas tiek pieņemts, tik tiešām varētu uzlabot iespējas uh, dalībvalstīm izmantot jaunos instrumentus. Un tagad eh, došu vārdu savam kolēģim, profesoram Bodevikam, kas papildinās šo prezentāciju. Cienījamā priekšsēdētāja eh, Delikundze, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, man ir liels eh, gods būt šeit. Profesors Seki jūs jau iepazīstināja ar mūsu progresa ziņojumu, norādīja uz vairākām rekomendācijām. Es vēlētos tagad koncentrēties galvenokārt uz divām rekomendācijām, kas mums ir ļoti nozīmīgas, jo tās ir saistītas ar um, iepirkumu procedūru vienkāršošanu. Mans, uh, manā uh, koridorā ir uh, vairākas jomas. Vispirms ir uh, Brno un uh, Čehijas, uh, kā arī Vīnes. Uh, koridors. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs, un Austrijas pusē jāsaka, mums ir izdevies panākt uh, progresu, uh, izveidojot šo autoceļu uh, no uh, CEF uh, līdzekļiem, bet Čehijas pusē tomēr joprojām neizdodas panākt uh, nepieciešamās atļaujas projektu īstenošanai. Kā Eiropas koordinātori mēs esam īstenojuši centienus, lai rastu risinājumus, taču uh, Tas joprojām ir viens no iemesliem, kāpēc neizdodas īstenot šo projektu. Tas ir eh, tātad eh, koordinācijas trūkums, piemēram, eh, zemes īpašuma jomā. Tas, jāsaka, ir ļoti tipiski daudziem pārobežu projektiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir mazi projekti vai lieli pārobežu projekti, kā jau manis minētais atļauju un iepirkuma procedūras mūsuprāt ir izšķirīgs, lai mēs veiksmīgi varētu īstenot savu TNT politiku. Tāpēc mēs uh, lielā mērā priecājamies par to, ka uh, eh, DigiMU uh, eh, saskaņā ar mūsu rekomendācijām ir uh, sagatavojusi uh, pētījumu par atļaujām. Un mēs priecājamies arī, ka komisija trešajā mobilitātes pakotnē ir iekļāvuši um, rekomendācijas par uh, šiem streamlining pasākumiem, lai uzlabot uh, pārobežu transportu tīklu. Un šobrīd tiek sagatavots uh, attiecīgs ziņojums. Viena no idejām, kur mēs lielā mērā atbalstam, ir izveidot uh, vienoto iestādi, kas būtu atbildīga par atļauju izsniegušanu TNT uh, projektu īstenošanai. Tādējādi Eiropas Savienība varētu spēlēt tiešāku uh, lomu attiecībā uz izraudzītiem projektiem. Tas būtu nepieciešams vismaz attiecībā uz tiem projektiem, kas izriet tieši no Eiropas Savienības likumdošanas. Alternatīva būtu izveidot uh, atsevišķas nacionālās iestādes, kas būtu tāda kā viens pieturs punkts un kas būtu atbildīgs par atļauju izsniegšanu. Abos gadījumos mēs piedāvājam eh, noteikt eh, termiņus. Un, lai saīsinātu šo atļauju izsniegšanas procedūru, mēs eh, piedāvājam arī dažus ieteikumus, nesamazinot standārtus, klātāt standārtu šajā jomā. Tas noteikti ir svarīgi. Uh, Tātad mēs nevēršamies pēc standartiem, tas ir svarīgi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo īpaši pārobežu kontekstā. Un te nu mums ir jāīsteno labākie centieni, lai uh, apvienot šīs dažādās nacionālās procedūras. Tas varētu ievērojams samazināt uh, projektu īstenošanas laiku. Uh, Cienījamie deputāti! Tas uh, bija tikai, lai sniegt jums sākotnējo ieskatu uh, mūsu uh, ziņojumam. Turpmāk vēlos teikt, ka mēs kā Eiropas koordinātori pēdējo gadu laikā esam strādājuši ļoti intensīvi, analizējot un izg sagatavojot stabilu uh, ietvaru mūsu TNT uh, koridoru īstenošanai. Uh, Un investīcijas mums izdosies piesaistīt tikai tad, ja mums būs spēcīgs, spēcīgāks investīcija plāns Eiropas līmenī. Te ir svarīgi trīs elementi. Mums, mums ir nepieciešams stabils uh, grantu, uh, um, tātad uh, um, stabili noteikumi attiecībās grantiem, un tāpat ir jāsamazina arī um, šīs uh, vājās vietas. Uh, Otrakārt, mēs eh, vēlamies, lai būtu labi sagatavot eh, Eiropas eh, finanšu instrumenti, lai varētu sagatavot šos Eiropas projektus, ir jāizmanto inovatīvi finansējuma avoti, lai, piemēram, uzlabotu kapacitāti lidostās un citu vietu. Un treškārt, eh, šos projekts eh, ir iespējams īstenot tikai izmantojot dažādus finansējuma avotus, jeb tātad finansējuma avotu uh, maisījumu kopumu. Mēs nevaram pilnībā paļauties tikai un vienīgi uz grantiem, bet šie projekti arī nav uh, paši par sevi uh, autonomi uh, īstenojami. Uh, Mēs uzskatām, ka īpašs uh, instrumentu kopums ir viens no instrumentiem, kas būtu jāizmanto nākotnē. Tas noteikti ir veids, kā mēs varam piesaistīt investīcijas. Pie tā mēs strādāsim arī nākotnē un cerams, ka iegūsim arī jūsu atbalstu šajā jomā. Lielas paldies par uzmanību! Lielas paldies! Un Tagad lieki, nezaudējot laiku, tūdaļ došu vārdu uh, Groša kungam. Jums uh, vārds uz piecām minūtēm. Madame la Présidente. Lies paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu nedaudz jūs informēt par um, koridoru pavirzīšanos uz priekšu un sevišķi manu jautājumu. Tad mēs tagad esam trešajā posmā, trešās paudzes posmā. Un par visiem koridoriem jūs varat iepazīties ar eh, projektu sarakstu tuvākajā nākotnē, apārstim 2020, kā arī vidēja termiņa perspektīvām apārstim 2030. Ir svarīgi pievērst uzmanību katram izpildes kritērijam un Tātad pievienotā vērtība, protams, ir pārobežu vīzija, bet ir arī kopējie Eiropas kritēriji, par kuriem viss ir vienojušies, un tas arī ļoti būtisks aspekts, tātad šis performances kritērijs katrā posmā. Un vis, visbeidzot ir nekoncentrējamies tik ļoti uz TNT un līdzīgiem aspektiem, bet vairāk runājam par investīcijām klimata jomā, jaunajām tehnoloģijām Tātad šie ir tie aspekti, kas ir ļoti būtiski apvāršņa 2030 kontekstā. Uzskatām, ka izveidosim 13 miljonus darba vietu šī tīkla izveidē, un šo aspektu uzsver arī citi kolēģi. Ja raugāmies, piemēram, uz um, koridori, kas sākas Hamburgā un iet līdz Kiprai, tad tur runa ir par 415 dažādiem projektiem dažā, deviņās dažādās dalībvalstīs. Un ir svarīgi saprast, ka tie nevienmēr ir ļoti lieli projekti. Es zinu, ka ir kolēģi, kas par to interesējas. Runa ir par 82% projektu, kas ir starp 1 un 5 miljoniem. Pievienotā vērtība, protams, ir tāda, ka 74 no projektiem ir pārobežu projekti un vairums no tiem skara dzelzceļu. Tad finansējuma un tiešā finansējuma jomā mēs varam teikt, ka, kā jūs zināt, kopumā esam piesaistījuši 92% eh, eh, pieejamo līdzekļu. Un šī koridora kontekstā tas nozīmē aptuveni 2 miljārdus investīciju. Visos eh, pārskatos par koridoriem varat iepazīties arī ar kartēm. Šeit runa ir piemēram par dzelzceļu. Un Zaļā daļa atbilst performanšu kritērijiem un sarkanā vēl ir jāpilnveido. Mēs esam vienojušies arī uz Vācijas principu pamata, kur iesaisties arī Čehija šajās diskusijās, un esam vienojušies par to, ka varam sasniegt mērķi, saglabāt vietējā līmeņa iekšējo navigāciju un visi ārējie kritēriji šajā gadījumā nav jārespektē. Mēs kā koordinātori nereti esam tie, kas arī veicina elastību šajos eh, dialogos un kritērijos. Visos um, ziņojumos un projektos, ar kuriem varēsiet iepazīties, būs karte, investīcijas un ieguldījumu veidi. Sociāla-ekonomiskie efekti, protams, ir ārkārtīgi būtisks aspekts šiem koridoriem. Kā jau teicu, runa nav tikai par tīru finansējumu, kas mūs interesē, bet arī ietekme uz uh, iekšzemes brutto koproduktu. Mēs uh, liešam aptuveni 517 miljardus IKP pieauguma līdz 2030. Uh, gadam. Kā koordinātori mēs interesējamies arī par aspektiem, kas skar ne tikai finansējumu, un sevišķi par pārobežu aspektu. Esam tātad analizējuši visas eh, pārobežu problēmas, kas ir saistītas nevis ar finansējumu, bet ar tehnisko pusi. Starpsavietojamību, piemēram, operatīvie aspekti. Tehniskās attīstības aspekti atsevišķos reģionos Un e, tātad šajā schēmā varam redzēt e, problemātikas sadalījumu. Uzskatu, ka ir absurdi investēt vienu miljardu, lai iegūtu stundu, ja ir citi koridori, kur ir rindas e, tikai administratīvu iemeslu dēļ un operatīvu iemeslu dēļ. Un tātad kādēļ šis jaunais projekts? Pirmkārt, tāpēc, ka esam uzsākuši aptuveni 40 miljārdu vērtus projektus, otrkārt tāpēc, ka pārobežu aspekts joprojām ir ļoti būtisks un ir nepieciešama lielāka sasaistība starp šiem tīkliem. Uzskatu, ka paturot prātā to, ka 80% iedzīvotāji dzīvo tuvu lielpilsētām vai tajās eh, urbānie ceļi, tad pilsētvidas ceļi ir ļoti svarīgi. Un, protams, eh, iekšējā navigācija, iekšējā pārvietošanās eh, dzelzceļš ir ļoti būtiski aspekti. Tāpēc tiešais finansējums ir ļoti svarīgs dalībvalstīm, pretējā gadījumā tās neinvestēs. Tādēļ šis instruments ir ļoti svarīgs nākotnē ne tikai transportam, bet arī ekonomiskajai attīstībai, cīnoties ar klimatu pārmaiņām. Jūs paldies! Turpināsim. Un tagad došu vārdu nākamajam runātājam, Vēnka kungam. Paldies, eh, dāmas un kungi! Man ir tas gods iepazīstināt eh, jūs ar eh, jaunāko situāciju RTMS projektā un ko tad tas īsti nozīmē. Mēs šeit runājam par ko ļoti konkrētu. Šobrīd eh, aptuveni 4000 km posma ir apriekoti ar ERTMS, eh, e taču līdz 2023. gadam mēs esam paredzējuši apriekot aptuveni 70, 17 tūkstošu kilometru ar ERTMS. Esam iestājuši 23 dažādas sistēmas Eiropas Savienībā ar vienu vienīgu sistēmu, kuru šobrīd pieņem visas dalībvalstis kā vienoto Eiropas uh, signalizēšanas uh, sistēmu. Mēs jau esam runājuši par baseline 3, bet mēs ņemam vērā arī to, ka dažas dalībvalstis balstās vēl uz otro līmenī un ir jābūt uh, atbilstībai starp trešo un otro <clears throat> līmeni piemērošanas ziņā. Jūs arī esat eh, pieņemuši lēmumu pieņemt eh, tehnisko pīlāru ceturtajai dzelzceļa pakotnē, lai atbalstītu ERTMS specifikācijas un lai palienātu šīs aģentūras pilnvaras, lai veicinātu starpsavietojamību. Vēl viens eh, aspekts, kas jānodrošina lai mēs būtu droši par to, ka ir iespējams to iztenot, ir jāizveido realistisks Eiropas izvēršanas plāns, lai būtu konkrēti ambiciozi mērķi, kas jāsasniedz konkrētā laika posmā. Ir arī detalizēts rīcības plāns, kur ir norādīts tas, kas jau ir ieviests, kas ir plānots un līdz kuram laikam tas būtu jāizdara. Vēl no tehniskā viedokļa, ne tikai finanšu viedokļa varu teikt, ka ir vairāk gadiem, kas pamato finansējumu koridoriem. Es saprotu, ka ir dalībvalsts, kurās ir problēmas uh, uh, saskatīt uh, pievienoto vērtību, taču koridoru līmenī mēs pilnīgi noteikti varam pamatot piedāvātās investīcijas. Kādi tad būtu guvumi, kurus sagaidām? Pirmkārt, um, palielināta kapacitāte. Pirms desmit gadiem, kad sākām to darīt, runājam par 40-50% pieaugumu kapacitātes pieaugumam. Šobrīd varam teikt, ka runa ir par 30-40% pieaugumu. Otrakārt, lielāka uzticamība, precizitāte, savlaicīgums. Esam redzējuši, ka gadījumos, piemēram, Berlīnē, Minhenē, Berlīnas Minhenes uh, sasaistē punktualitāte ir daudz lielāka un uzticamība. Esam arī samazinājuši uzturēšanas izmaksas, jo ir vairāk specifikācijas, kas ir saistītas ar šo baseline 3, un mēs varam atbrīvoties no visa liekā, kas ir bijis iepriekšējos posmos. Mēs eh, nerunājam šeit par 2-3% eh, pārmaiņām, mēs runājam par daudz lielākiem skaitļiem šim. Uh, progresam. Es gribētu uzsvērt to, ka, protams, mēs runājam par lielām investīcijām, un Groša kungs runāja par uh, savu koridoru, bet uh, šeit runājot par pilnīgi visiem koridoriem. Jautājums ir tātad par starpsavietojamību. Protams, mums ir RDMS sistēma, kas ir šīs starpsavietojamības uh, izpausme, taču ir daudz lietu, kuras mēs varam darīt, lai ievērojami uzlabotu starpsavietojamību? Es runāju par pārobežu aspektiem, par atļauju procedūrām. Kādēļ mums ir jāiet cauri ļoti smagām atļaujas eh, procedūrām, ja cilvēki vēlas eh, ceļot no Vācijas uz Beļģiju vai Nīderlandi un tā tālāk? Vilcienu garums. Parasti mums ir 440, 450 metru gari vilcieni, bet eh, varam sasniegt 700 eh, metru garus vilcienus. Tas būtu izmaksu samazinājums. Eh, Tātad ir vairāki jaunievedumi, sasniegumi, kurus varam ieviest šajā plānā. Līdz ar to mēs šobrīd esam tādā būtiskā posmā, un es atļaušos uzsvērt to, ka uh, lūgums dot mums uh, iespēju sasniegt iecerēto līdz 2030. gadam. Kādēļ šis gads? Tādēļ, ka mēs varamies pierādīt, ka no tehniskā un operatīvā viedokļa šī sistēma darbojas tātad līdz 2020. Uh, gadam, un pēc tam starp 2020, starp 2023. gadu un 2030. Uh, gadu jau tas um, būs pietiekami plaši izsvēst. Tātad tas būtu mūsu lūgums. Mums ir lielisks projekts. Un uh, patiešām aicinu jūs sniegt mums nepieciešamu atbalstu, lai īstenotu šos projektus laika posmām līdz 23. gadam un pēc tam līdz 30. gadam. Mēs zinām, ko mēs darām, mēs zinām, ko mēs vēlamies sasniegt un uh, zinām, kā to izdarīt. Paldies! Lielas paldies, Lenka kungs, Trautmans kundze, vārds jums uz piecām minūtēm. Um, to begin the Rail Baltica. Eh, vispirms gribētu runāt par Rail Baltica, kas ir šī koridora galvenais projekts. Mēs zinām, ka ir ratificēts starp valdību vienošanās eh, starp Baltijas valstīm. Esam jau runājuši par dizaina pusi un esam sākuši pamatdarbus eh, būvniecībai. Baltijas valstīs mums ir finansiālais atbalsts 1,6 miljārdu apjomā, kas piešķirs Baltijas valstīm un Polijai. Uh, un 3,1 miljards eh, SEF finansējums. Eh, līdz 2019. gadam arī jau ir projekti, kas ir Amsterdamā attīstās un ir daudz inovatīvu projektu šajā koridorā, 23 eh, projekti no 78. Atāino ļoti skaidri to, ka šeit runa ir tik tiešām par inovācijām un uh, varam redzēt arī to, ka koridors pozitīvi ietekmē tautsemniecību, ekonomisko dimensiju, nodarbinātību, 2 miljoni darba vietu gadā līdz uh, 2030. gadam tiek plānoti. Un <clears throat> redzam, ka koridori var arī stimulēt inovācijas, risinot tehnoloģiskās uh, problēmas un izaicinājumus. Šie koridori var eh, palīdzēt izvest inovatīvas risinājumus koordinētā veidā pārobežu līmenī. Esam pievērsušies eh, inovatīviem flagmaņu projektiem par eh, ilgspējīgu transportu dažādos koridoros, lai kopīgi izvērstu šo transporta sistēmu un risinājumus. Uh, Pilsētvidas eh, ceļiem ir nepieciešama lielāka uzmanība risinot piesaņojuma problēmas, eh, alternatīvo degvielu eh, aspekts ir svarīgs, inovatīvas tehnoloģijas, automātiskās automašīnas un tā tālāk. Un, protams, šaurā pilsētvidē ir jāizveido, ir jāizmanto viedā veidā izmantojot maksimāli atvēlēto telpu. TNT koridori var atvieglot uh, stingras ES politikas uh, ieviešanu vislabāk izmantojot uh, pieejamos uh, ES līdzekļus uh, un uh, sekojot līdzi tirgus uh, un transporta attīstībai dalībvalstīs. valstīs. Gan infrastruktūra, gan tīri transporta līdzekļi ir svarīgi aspekti, taču jāraugās ir uh, plaši, lai veicinātu viedu transporta sistēmu Eiropas Savienībā. Vairākās uh, ES uh, dalībvalstīs, kur ir šie koridori, mēs uh, varam konstatēt to, ka ir bijusi uh, diezgan uh, liela iesaiste. Un uh, šie pamata tīkla koridori ir ļoti būtisks elements plašāku iniciatīvu izveidei un piesaistē uh, Uh, konkrētajās dalībvalstīs. Uh, ir pilsētas, piemēram, Amsterdama, kur uh, un Rotterdama, kur uh, tiek pilnveidots uh, pilsētvidas transports, uh, tīri pilsētas sabiedriskie transporta līdzekļi tiek uh, iegādāti, tātad mēs varam redzēt ļoti pozitīvu ietekmi uz pilsētvidi. Uh, CEF uh, tātad ir ļoti būtiska un pozitīva loma šim koridoriem, un Ja mēs vēlamies sasniegt eh, mūsu eh, mērķus eh, ilgspējīgai viedai un tīrai es, transporta sistēmai, tad šiem projektiem būtu jākalpo kā paraugam, apvienojoties ar tādiem es instrumentiem kā FC un izveidojot projektus, kas veicina guvumus un ienākumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, piesaistot inovatīvus risinājumus. Netradicionālā veidā varam arī piesaistīt uh, inovatīvās finansējuma schēmas uh, transportam uh, visos līmeņos, iesaistot gan privātos, gan publiskos dalībniekus. Lūk, šie arī būtu mani komentāri. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Lielas Paldies eh, Trautmans kundzei. Un mūsu pēdējais runātājs 5 eh, minūtes Balāšu kungam. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu atbildīgs par Ziemeļjūras, Vidusjūras koridoru, kas eh, sākas Belfāstā un beidzas uh, saulainajā Marseļā, tur var izkāpt arī Lille, Parīzē, Luksemburgā un vairākās Nīderlandes pilsētās. Jāsaka, tā ir ļoti blīvi apdzīvota. Uh, ļoti blīvi apdzīvots maršruts, tur dzīvo 20% no ES iedzīvotājiem un 26% no IKP šeit tiek radīti, ņemot vērā savienojuma garumu. Tas patiešām ir reģions, kurās ietver aptuveni 7000 eh, km dzelzceļa eh, sliežu 21 lielu jūras ostu un vēl pāri par 20 uh, vietējām ostām. Mums ir ārkārtīgi ambiciozs plāns sagatavots. Es esmu nu pat beidzis darbu pie trešā plāna uzmetuma. Tur ir 350 projekti paredzēti un investīciju apmērs kopumā ir 70 miljārdi eiro. Tikai daži piemēri sēnas un sheldes savienošana uh, Tāpat arī piekļuve Dunkerkai, Beļģijai, Nīderlandai, Parīzei, lai radītu patiešām arī tādu labu pārobežu satiksmi pa ūdeņiem. Ir domāts arī par dažādu jūras ceļu savienojumu, mm, ostu savienojumiem un tā tālāk. Jums ir jāsaprot, ka šis projekts galvenokārt attiecas uz ūdensceļiem. 70% no finansējuma, kas ir mūsu rīcībā, tiek izmantoti jūras Eiropas ostām un eh, iekšējiem ūdens ceļiem. Multimodalitāte man ir eh, tāds kā jājam zirdziņš, tādēļ šie tieši iekšēji ūdens ceļi noteikti mums ļaus uz transportu pastīties varbūt ar tādu jaunu skatienu. Es varbūt varētu atļauties pateikt, ka pirmo reizi Eiropas transporta projektu uh, dimensijā mēs runājam par tādu patiesu dzelzceļa, lidostu, iekšējo ūdensceļu ostu un uh, pat varbūt arī eh, cauruļu vadu savienojumu. Jādomā arī par labākiem eh, iekšējo ūdens ceļu savienojumiem ar tiltiem. Viss, pilnīgi viss šeit ir savstarpēji saistīts, ir šie starpsavienojumi. Tam ir daudz mērķu. Multimodalitāte nozīmē dažādu modeļu sajaukumu, ka ir savienojams, eh, piemēram, dzelzceļš ar šosejām, ir e, šīs viedās biļešu sistēmas, ir pieejamība, ir e, jāatrisina tādas vietas, kur ir ļoti daudz sāstrēgumu, vairāk e, jāpārvieto pasažieru un preces pa sliedēm, nevis pa ceļiem, pa ūdeņiem ir arī tā sauktie mm, urbānie mezgli un uh, daudz uh, arī citu vietu, kur rodas sastrēgumi. Mums ir jāmēģina kā šo, šos meglus uh, atšķetināt. Arī nākamais gads būs multimodalitātes gads uh, MUV ģenerāla direkcijā. Tas ir arī ļoti simboliski, bet, protams, ir jāpapildina arī ar praktiskiem lēmumiem. Gribēju jums arī pateikt, uh, pastāstīt par kaut ko unikālu ne vien ES, bet arī transporta jomas vēsturē par Brexit. Tātad šis ir koridors, kurā ir iekļaut arī apvienotā karaliste. Jāsaka, ka joprojām nav atrisināti vairāki Brexit sarunu fragmenti, tādēļ mums ir jāapzina, kā izvairīties no jauniem šķēršļiem, paturēsim prātā īrijas robežas jautājumu, kā saglabāt uh, tiltu starp uh, Lielbritānija, kā saglabāt uh, tiltus uh, starp, um, e, teiksim, starp apvienoto karalisti un Eiropu, kontinentālo Eiropu, mēs, neskatoties uz visām grūtībām, mēģinām šo nedalāmības un secīgumu principu izmantot, prā, plānojot šī koridoru darbu. Uh, Jāspriež vēl ir par uh, finansiālajiem aspektiem ar apvienoto karalisti, starp, uh, domājot arī par dalību valstu, pārējo dalību valstu interesēm. Jādomā ir par nākotni, mums ir jāmēģina pārvarēt nevien šādas grūtības, bet arī tādas uh, situācijas, kad bieži mainās valdības, mēs runājam par ilgtermiņa interesēm, un esmu pārliecināts, ka šis uh, koridors tam ir labs paraugs. Uh, Visu beidzot, tas ir tāds koridors, eh, kas ir savienots ar četriem eh, citiem lieliem eh, koridoriem. Eiropas visindustrializētākajā un um, iedzīvotāju skatā visblīvākajā daļā. Paldies! Balaša kungs, tagad mēs uzsāksim debates ar grupas locekļiem. Pirmais ir Vims Fandekāmpa kungs. Es lūkšu man aizbildināt, man ir jādodas uz ēmplu komiteju. Tas būs priekšsēdētāja vietnieks, Rikē kungs, kas turpinās uh, debatas vadīt manā vietā, bet es arī vēl atgriezīšos. Ne, nebēdājieties! Tūdaļ došu vārdu Vimam Fandekampam uz četrām minūtēm. Um. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Man tas ir liels gods, kad pie mums ierodas TNT uh, projektu koordinatori. Es uzskatu, ka īstenībā tas ir viens no labākajiem Eiropas Savienības projektiem. Varbūt, ka šie koordinatori pat spēlē nozīmīgāku lomu nekā pati Eiropas komisija. Balaša kungs teica, ka dalību valstu valdības eh, mēdz mainīties, bet koordinatori paliek savās vietās. Allaž! Domāju, tas ir ļoti svarīgs vēstījums. Priekšsēdētāji, Eiropas Savienībai ir jādarbojas rezultatīvi. Pārāk daudz tiek runāts un eh, padarīts, diemžēl, tiek pārāk maz. Uh, Es atbalstu tādus projektus, kas ir rezultatīvi. Kad es pirmo reizi uh, uzzināju par TNT, tika runāts galvenokārt par dzelzi un betonu, proti par sliedēm un ceļiem. Tagad jūs vairāk uzmanības esat pievēršuši ilgspējai un digitalizācijai. Bet, bet šodien neviens nav runājis par transportu kā pakalpojumu. Nākam. Uh, Pagājušajā nedēļā mēs nobalsojām par CTS uh, eh, iniciatīvas ziņojumu, kur ļoti daudz uzmanības tiek pievērsts transportam tieši no pakalpojumu sniegšanas afekta. Un, protams, uh, pakalpojumam ir nepieciešama infrastruktūra, it sievišķi pilsētās. Tādēļ ir ļoti labi, ka koordinatori tik atbildīgi izturst pret savu darbu. Gribēju pateikties arī Bodeviga kungam par uh, progresa ziņojuma izklāstu. Es jums varu piekrist, procedūras ir jāvienkāršo, un es jums varētu teikt, ka TNT subsīdiju nosacījumi ir jāizskata. Uh, jo nacionālai dienesti vēl negarantē, ka tas viss pietiekami labi funkcionēs Eiropas līmenī. Es zinu, ka daudz projektu ir palikuši kaut kur gaisā, um, karājoties tieši ņemot vērā birokrātiskas procedūras. Es arī neko nedzirdēju par EFSI panākumiem. Vai tie ir panākumi, vai tā ir veiksme jūsu koridoriem, vai jūs tam varat piekrīt, vai veiksme vēl kaut kur uh, ir iepalikusi, kaut kur vēl kavējas. Un uh, jārunā arī par CEF, Connecting Europe uh, instrumentu. Uh, Es uzskatu, ka visveiksmīgākais lobijs sāks tieši dalību valstīs. Baudeviga kungs gribēja pavaicāt, vai jūs esat jau ar Merkeles kundzi runājis par CEF un Sečī kungs vai ar Itālijas premjeru, jūs arī esat par to pārmīs dažus vārdus. Trautmans kundze, arī jums gribu vaicāt, vai esat aprunājusies ar uh, Makrona kungu un Groša kungs, jūs esat kādu vārdiņu bildis uh, Mišela kungam. Un jūs, Balaškungs no Ungārijas, esat apspriedies jau ar Orbanu kungu? Finks uh, un Grošs nāk no uh, vienas valsts, mēs tad varam runāt par dubultu cef izmantošanu. Ja ministri mūs neatbalstīs, mēs nenonāksim nekur. Tādēļ cef ir jālobē nacionālā līmenī, tas ir viens no veiksmīgākiem projektiem. Mēs varētu, pateicoties tam, arī vairāk līdzekļu piesaistīt no reģionāliem fondiem. Finksa kungs. ERTMS ir lielisks projekts. Es domāju, ka mums ar to ir jālepojas, bet ļoti bieži tiek kritizēts, ka īstenošanas tempi ir atšķirīgi. Piemēram, Nīderlandē ERTMS labprāt grib uh, tikt pakārtots RTMS Vācijā, bet vācieši negrib savu sistēmu ar mums tik uh, naski savienot. Vai jūs varētu kaut ko pastāstīt par īstenošanas uh, tempu atšķirībām? Trautmanes kā kundze jāsaka, ka ir par slūžām runāts. Jūs teicāt, ka tur ir kādi arī citi vēl projekti, kas prasīs vēl 700 eh, miljonus eiro vairāk finansējumu, vai ir bijusi kāda kļūda aprēķinos? Bālaša kungs runāja arī par TNT projektiem, ka tie ir jādaudzina, nu varbūt Barņē to ne, neatļauj darīt. Priekšsēdētāji man ir vēl viens um, komentārs. Uh, To pieminēja Balaškungs - multimodalitāte. Nākamnedēļ transporta komitejā es atvainojos, pagājušā nedēļā transporta komitejā e, ieradās e, kolēģi no Šveices. Sve, šveicieši arī pieprasa no katras kravas mašīnas nodevu 323 eiro apmērā, līdz ar to visvairāk eh, preču tiek pārvadāts eh, ar vilcieniem, bet ir, protams, eh, daudz uzņēmumu, kas samaksā šos 323 eiro un vedat preces ar mašīnām. Paldies, Vante Kampa kungs, Ajāls Senders kundze, lūdzu, arī 4 minūtes. Ilgāk nē. Paldies! Es domāju, ka Vande Kampa kungs jau uzdeva ļoti svarīgus jautājumus. Gribēju pateikties koordinatoriem par viņu prezentācijām. Jūs teicāt, ka ir aizvien grūtāk piesaistīt projektiem nepieciešamos līdzekļus. Es gribēju uzzināt. Mm Vai ir jau paredzēts, kā līdzekļus piesaistīt jau tieši šobrīd, nevis gaidīt? Protams, eh, jūs runājat arī par viņieti, bet viņieti ir sagādājusi ārkārtīgi daudz problēmu. Izskatās, ka tagad eh, šis projekts vēl netiks palaists. Tika arī eh, runāts par tā saucamo izraisītāju principu ļoti skaisti, bet tas netika pārāk daudz izgaismots cef lobēšana ļoti labi, bet tad, kad mēs Eiropas parlamentā runājam par projektiem pēc 2020. gada Erasmus Plus un apvārsnes 2020, tie bija vispopulārākie projekti. Es vienmēr mēģināju arī eh, pieminēt CEF, bet. Jā, nu man nācās doties eh, pie, no Poncija pie Pilāta un eh, otrādi, ko tik es nemēģināju izdarīt, bet ir jārunā par šo projektu papildvērtību, par instrumentu vērtīgumu. Tagad par Brexit runājot. Jā, viss saka, tad mums vairs nebūs budžeta pilnā apmērā. Tomēr izskatās, ka arī taupības politika sāv, ne, sāk nedaudz at, atlaist savu spiedienu. Uh, Jūs noteikti ar situāciju esat daudz labāk iepazinušies, varbūt jūs varēsiet arī labāk atbildēt. Neskatoties uz līdzekļiem, ko mēs varam piesaistīt, vai nevajadzētu arī pieprasīt, lai padome eh, piekāptos eh, konkrētās jomās, teiksim, eh, pieminot pārobežu projektus, pārobežu sadarbību, lai dalību valstu dalību valstīm būtu arī atbilstīga līgumdošana. Tas ir jāievieš kā saistības. Neizmantotājs finansējums. Arī to gribēju pieminēt. Nevis, nevajadzētu to vienkārši atmaksāt atpakaļ dalību valstu budžetos, bet iemaksāt CEF. Pieminēšu arī FC. Viss, kas tiek piedāvāts CEF ietvaros Varbūt eh, to varētu arī papildināt eh, ar EFSI, domājot par mērķiecīgām investīcijām transportā. Arī dalību valstīs ir atšķirīgi valsts atbalsta principi. Eiropa šeit uh, diktē parādi, uh, Tādēļ būtu ļoti interesanti kaut ko dzirdēt par tām valstīm, kurām ir deficīts, ne tikai par Spāniju, bet arī par Franciju, runājot par eiro viņieķi. Varbūt varētu pieprasīt, eh, lai noteikumi kļūtu nedaudz vaļīgāki, lai varētu piedalīties dažādos projektos, arī jau uzsāktos projektos, lai tur uh, Uh, lai tas pārāk nelabvēlīgi neietekmētu dalību valstu pārmērīgo deficītu. Protams, ir jāpieprasa, lai padomu uzņemtos savas saistības, lai projekts varētu pilnībā īstenot. Ir projekti, e, kurus e, ir grūti realizēt, jo ir arī grūti piekļūt finansējumam. Uh, Mēs arī kaut ko nesam ņēmuši vērā. Eh, šķiet, ka Granādā bija konkurss eh, par eh, tuneļu būvniecību, tur vācieši uzvarēja, bet ir arī tādas zonas, tādas teritorijas, kurās vispār nav vilcienu, tur nav savienojumi vajadzētu saprast, kas patiešām ir nepieciešams, lai nebūtu nekādu mobilitātes ierobežojumu, vai nu mēs runājam par koridoriem, upju koridoriem vai dzelzceļu. Jādomā, protams, arī par Eiropas ritošā sastāva infrastruktūras uh, uzturēšanu kārtībā. Uh, Paldies, un paldies, ka bijāt tik dāsni sarunāšanas laiku. Paldies, tagad Maisnieks kundze, paldies. Es gribēju atvainoties, ka es nokavēju daļu no prezentācijas. Šodien es biju uh, kādā uzklausīšanā, kur mēs runājam par iekšējiem ūdens ceļiem, un man tur bija jāuzstājas. Es īstenībā pārāk uh, daudz jautājumu tagad nevaru uzdot. Varbūt, ka Dominika, tu varētu izmantot daļu no man atvēlētā laika. Es nedzirdēju, protams, visas uzstāšanās, tagad negribu arī jautāt kaut ko tādu, kas jau ir izskanējis. Eh, Trautmans kundze, varbūt tomēr uzdošu jautājumu jums, Rail Baltica mani ļoti eh, lielā mērā interesē. Vai jūs esat apmierināti ar to, kas ir panākts tagad? Mūsu delegācija arī um, devās uz Rail Baltica maršruta vietām. Uh, Protams, eh, ka daudziem šajās valstīs dzīvojušiem ir svarīgi, lai tur arī būtu ātri vilcieni nākotnē. Finka kungs, kur sēž Finka kungs? No jums es nedzirdēju to, bet es gribēju pavaicāt, kas notiek Vācijā, vai eh, Vācijā panāktais progress ir apmierinošs. Es zinu, ka RTMS, jā, jā, es esmu no Vācijas. Uh, Bet, piemēram, izskatās, ka Austrijā ir daudz lielāks progress, ka tā ir daudz labāk attīstīta ERTMS izmantošanā nekā, piemēram, Bavārija. Gribēju arī uh, uzdot jautājumu par Brexit. ERTMS uh, vēl nav pilnībā īstenota visās valstīs. Kas tad notiks pēc Brexit? Es, protams, esmu ļoti optimistisks noskaņot. Es ceru, ka varbūt pēdējā brīdī tas tomēr neiestāsies, bet ja Brexit notiks, vai šī, vai varētu mm, būt uh, kaut kādas problēmas, jo tad nevarētu vairāk nodrošināt savienojumus. Balaša kungs, arī jūsu projektā uh, tiešā veidā ir iesaistīta Lielbritānija, bet uh, ja Brexit notiks, tad sanāks tā, ka kādā posmā šis koridors būs pilnībā pārauts. Es e, nezinu, vai jūs varēsiet atbildēt uz šo jautājumu, bet jūsuprāt, kā tas ietekmēs situāciju īrijā? ka vai viņi tu, varēs turpināt izmantot uh, maršrutus caur Lielbritāniju, uh, vai arī nē. Es tur nekādu citu risinājumu gan neredzu, bet, eh, protams, ka īri ir ieinteresēti situācijas risinājumā. Es pat 5 minūtes neizteicos, bet, diemžēl, nedzirdēju vairumu prezentāciju, tādēļ arī nevaru runāt ilgāk. Paldies! Merci, Gezina. Paldies, Gezina, Pēters Longrens, lūdzu. Atvainojos. Maikls Krāmers, lūdzu. Lūdzu, atvainojiet. Paldies, paldies visiem prezentatoriem. Es gribēju arī nedaudz paškritiski izteikties. Ļoti žēl, ka nav vairāk deputātu zālē. Īstenībā tas attiecas uz visām valstīm. Jūs esat iztērējuši ļoti en daudz enerģijas, mēs tērējam daudz līdzekļu, tā tad uh, eh, lielāka interese būtu bijusi patiešām vēlama. Vai ir arī kaut kāda koordinācija starp pašiem koordinatoriem? Uh, jo ir koordinātas, kas uh, pārklājas, krustojas, vai jūs varētu kaut nedaudz papildināt, jo citreiz tieši koordinācijas trūkums ir ticis kritizēts. Mēs dzirdējam, ka ir projekti, kam tiek piešķirts Eiropas finansējums, bet ir grūti atrast naudu uzturēšanai. Būvniecībai ir līdz ar to paredzēta nauda, bet ne uzturēšanai, un tad dalību valstīm pēc tam ir grūti uzturēt kārtībā vairākus maršrutus. Vajadzētu par to noteikti padomāt. Seikīkungs, eiro viņete. Ar Eiropas naudu mēs esam finansējuši vairākus uh, projektus un ir arī, piemēram, polluter pays, tātad piesārņotājs maksā principus, bet ir valsts, kurās nav ne eiro viņets, ne arī um, smagu automašīnu nodevu. Ir, um, piemēram, Šveicē tā tiek izmantota un pateicoties arī viņetei lielā mērā var uh, finansēt tuneļu uh, celtniecību jo, piemēram, um, mašīnām nodevs ir uh, divreiz augstāks nekā Vācijā. Bodeviga kungs. Es esmu dzirdējis, ka runājot par kādu ceļu projektu, Čehijā prezidents Junkers teica, vīdes projektu mūs nemaz tā neinteresē. Nu, gaukā ar to jau tiksim galā. Es jau esmu trīs jautājumus uzdevusi. Es gribēju sazināties ar Vēlas kungu, ar komisāru. Viņam nav laika man atbildēt, ja tas pat tiešām tā ir, ka komisija pat pārkāp savus likumus, vai jūs esat par to kaut ko dzirdējis, Bodevik kungs, vai nē. Tas mani ļoti interesētu. Uh, Matjo grošs 30% dzelzceļa, diezgan nu, maz. Kā tad mēs sasniegsim klimata mērķus, jo īstenībā transports ir vienīgā joma, kur emisijas ir pieaugušās, nevis samazinājušās. Nu, ja dzelzceļa uh, proporcija būs tik zēma, tad mēs to nekad nesasniegsim. Ja mēs runājam par pārobežām, šīs problēmas nav saistītas tikai ar tehniku, bet arī ar cenām un labo grību. Ja es, piemēram, braucu līdz Gērlicai un braucu pāri robežai, eh, tad es mm, mm, maksāju dubulto cenu nekā tad, ja es pārvietojos vienas valsts iekšienēs. Finka kungs. Man bija liels prieks eh, dzirdēt jūsu prezentāciju. 17 tūkstoši kilometri arī harmonizācija ir izdevusies un ERTMS līmenī ir daudz atšķirība, atšķirības tagad ir izskaustas, bet vai beidzot ir um, Eirostat eh, un Eira atrisinājušas eh, savus egoistiskos eh, ķīviņus un viena otrai sniedz informāciju, un es varu arī visu informāciju, kas man interesē, ātri saņemt. Berlīns Minhenes maršruts Vācijā ir liela problēma. Sākumā tas bija liels kaunu traips runājot par RTMS, tad tas tika it kā atrisināts, gribēju dzirdēt kaut ko vairāk par to. Rail Baltica arī man interesē Trautmans kundze. Dzirdēju, ka līgums ir uh, noslēgts, bet vai ir noteikts arī šis maršruts, kas notiks, piemēram, Igaunijā? Bet tas viss ir atrisināts vai darbi notiek? Gribēju dzirdēt kaut ko no jums. Bālāša kungs. 70% uh, iekšējo ūdens ceļu un jūras ostas. Protams, ir arī vēl citi savienojumi, bet jautājumu par Brexit es uh, neatkārtošu, jo tas tik jau pieminēts. Liels paldies, liels paldies par jūsu prezentācijām un, protams, turpināsim ar jums kontaktēties. Paldies! Thank you, uh, Mr. Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties visiem koordinatoriem. Es novērtēju šīs prezentācijas un man būtu daži jautājumi par Eiropas uh, kaimiņa attiecībām, jo um, runa ir, protams, par šīm šaurajiem punktiem, kas būtu uh, jāsamazina, bet mums ir jādomā plašākā mērogā, piemēram, austrumu partnerības valstis, rietumbalkānu valstis. Uh, Tāpēc es vēlētos galvenokārt uzdevums, jautājums uzdot Groša kungam un Trautmans kundzei, jo es domāju, ka šie abi koridori ir saistīti ar šiem manis pieminētajiem reģioniem. Vispirms runājot par Rietumu Balkāniem. Mēs visi atceramies, un ja es pareizi atminos, tad. Um, pār Eiropas eh, transporta tīkls tika paplašināts uz Rietumu eh, Balkāniem, un tas eh, tika izlēmts Rietumu Balkānu samita laikā savulaik Vīnē, tā dēvētā Berlīnas procesa ietvaros. Tas bija mm, plašs atbalstīts solis, bet uh, Man interesētu, kāda ir pašreizējā situācija. Vai jūs te redzat kādus uzlabojumus Rietumbalkānu reģionā? Un tāpat arī runājot par austrumu partnerību. Bija ļoti labas idejas par Ukrainu, Moldovu, bet kāda situācija ir šobrīd uz vietas un ko jūs varat teikt eh, par to, ko domā attiecīgo uh, iestāžu pārstāvi uz vietas. Un vēl viens jautājums, gan arī piemirsu. Bija um, runas par to, ka vajadzētu paplašināt jūsu mandātu, iekļaujot arī šīs Rietumbalkānu valstis, un es atceros, ka jūs teicāt, Groškungs, ka komisija ir paziņojusi, ka eh, tas ir tehnisks jautājums, eh, un ka, eh, lai to risinātu, ir jāatjaunina jūsu mandāts, lai jums būtu teikšana tātad arī šajā jomā. Vai tas tika darīts gal galā? Jo um, es īsti nezinu, kas notika pēc tam. Un uh, viens jautājums arī Vinka kungam. Mēs zinām, ka ir zināms uh, atšķirības uh, starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm transporta jomā. Un RTMS jomā Vai jūs te redzat kādas atšķirības, teiksim, runājot par um, centrālās un austrum Eiropas valstīm un rietum uh, Eiropas valstīm? Vai te ir kādas atšķirības RTMS uh, standarta īstenošanā? Paldies jau iepriekš. Paldies. Un tagad vārds uh, uz trim minūtēm Kirchhoff kungam. Paldies priekšsēdētāji. Nevēlos atkārtot to, ko teica Vane Kampkungs. Es pilnībā viņam piekrītu. Vēlos pateikties visiem paneļa diskusijas dalībniekiem un vēlos arī atkārtināt, ka pēdējo gadu laikā Grieķija ir vairāk atbalstījusi ceļu transportu. Arī valdība ir drīzāk atbalstījusi šo jomu Situācija mainās, jo mums ir uh, ķīniešu, vācu investori, kas šobrīd darbojas Grieķijas ostās. Ir paredzēta arī dažādi projekti, lai savieno uh, Salonikus ar uh, dažādām pilsētām Bulgārijā un tā tālāk un tā joprojām. Tāpat arī projekts par Donavu Tā tad ir vairāki projekti. kas ir domāti tieši privāto investoru piesaistīšanai. Kramerkungs arī teica pirms brīža, un viņam pilnīgi taisnība, ja mēs eh, vēlamies pārvietoties, tad varbūt labāk pārvietoties ar vilcienu. Tātad situācija tik tiešām mainās, un uh, Šie koridori uh, ir jāatbalsta, kā jau teica Groškungs, mums ir jācenšas um, pātrināt projektus, ir jācenšas arī cīnīties ar um, birokrātiju, kas, um, diemžēl, plešas plašumā. Un runājot par Rietumu Balkānu valstīm, jeb ja Rietumu Balkānu reģionu kopumā, mēs redzam, ka šobrīd tomēr rodas jauns risinājums. um, mēs cenšamies atrisināt problēmas, piemēram, ar Albāniju, ar Eiropas Savienības palīdzību. Runājot arī par šo ekonomisko zonu. Tātad mēs cenšamies uh, īstenot Eiropas Savienības eh, prioritātes un cenšamies iesaistīt eh, arī Rietumbalkānu valstis un ceram, eh, ka šī aizkavēšanās, kas ir manām Rumānijā, Bulgārijā un citviet, mm, tiks um, samazināta. Paldies! Paldies Kigafkungam! Um, ehm, es noslēgšu runātāju sarakstēs, būšu pēdējais, kas uzdos savu jautājumu, pēc tam došu vārdu koordinātoriem Tad daži jautājumi. Vispirms finansiāla rakstura Sekī kungam un Bodevīk kungam. Jūs uzstājāt uz to, ka ir nepieciešams eh, iekšējs noregulējums, piemēram, par finanšu instrumentiem, bet ir jādomā arī par to, kas notiek ārpusē, tātad finanšu tirgos. Kolēģi pauda bažas arī par um, subsīdijām, kuras eh, vajadzētu saglabāt eh, cef jomā. Es piekrītu kolēģiem, jo īpaši, kas attiecas par apjomu, bet vēlējos uzsvērt vēl ko citu. Transporta infrastruktūras eh, finansēšana Eiropas līmenī tiek īstenota kā cikliska politika. Tātad ir šis CEF, bet ir arī dažādi reģionālie fondi un arī uh, e, kohēzijas fonda līdzekļi. Tātad ir dažādi veidi, kā mēs varam izmantot Eiropas līmeņa finansējumu, un ļoti svarīgs ir pārvaldību jautājums. Un jums, kā koordinātoriem, ir svarīga loma varbūt paraudzīties tieši uz to, kas, kurš veic šo koordinēšanu, jo e, šobrīd šķiet, ka šī koordinēšana nenotiek jo, piemēram, Connecting Europe Facility eh, tiek eh, pārvaldīts centralizēti, tātad eh, Eiropas līmenī, kur pretī Eiropas fondi tiek pārvaldīti decentralizēti, tātad tas ir dalībās, kas to koordinē. Un jautājums ir, kā mēs varētu koordinēt šo finansējumu. Šis, protams, ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un, protams, ka e, tā nav e, tāpat efektivitāte, ja mēs paraugamies centralizētu pārvaldību un decentralizētu pārvaldību. Tātad šie līdzekļi tiek piesaistīti pa uh, atšķirīgiem kanāliem, un es gribētu zināt, kāda ir jūsu, uh, kāds ir jūsu viedoklis, kā koordinātora viedoklis šajā jautājumā. Jo iepriekšējās daudzgad finanšu schēmas ietvaros uh, tie, kam bija teikšana reģionālajā jomā, um, anulēja uh, šo iespēju uh, finansēt to ar RDF palīdzību. Nu, tas gal galā nav pieņemami. Tāpēc es vēlējos zināt, vai šis finansējums arī turpmāk būs tikpat haotisks. Par ērtēmēs. Binka kungs, jūs uzsvērāt, ka te ļoti svarīgs investīcijas. Šī ir viena no uh, jomām, kurās ir iespējams gūt peļņu no investīcijām. Un vai jūs grasāties uzsvērt, uh, ja uzstāt uz to, ka ir nepieciešams privātais finansējums, jo uh, te gal galā ir iespējams panākt lielāku peļņu? Un, piemēram, ja mēs eh, palielinam par 30% kapacitāti, tas nozīmē diezgan daudz finanšu līdzekļu. Tātad, vai te nevajadzētu citu vīziju, citu skatījumu? Otrs jautājums par um, iekārtu materiālu finansējumu. Vai jums būs kāda priekšlikuma arī šajā jomā? Un tālāk par šo te uh, baseline 1, 2 vai 3. Daži saka, ka situācija jau ir stabilizēta, vai otrā ir savietojama ar trešo. Tātad, vai kādā brīdī mēs pārtrauksim šīs izmaksas, mēs izbeigsim ar šīm izmaksām, jo gal galā tas ir ļoti svarīgi operatoriem. Tālāk jautājums Katrīnai Trautmanai. Ko viņa domā par Uh, priekšlikumiem, kas nāk no austrumu reģiona, piemēram, uh, uh, Baltijas valstu priekšlikums par sliežu platumu, kas, teiksim, ir tāds kā Krievijā. Un tālāk Ziemeļa Eiropas projekts, kas ir arī daļa no jūsu tīkliepa koridora. Un visbeidzot jautājums Palaškungam, vai Jūs eh, sastrādājaties arī ar eh, Barņē eh, komandu. Tātad vai jūs varētu ko vairāk teikt par Brexit? Paldies. Kramer, de... Euh, Krāmer kungs vēlas vēl ko piebilst un uzstājas bez mikrofona. Une minūte ar mikro, no? Vienu minūti, bet arī ieslēgtu. Uh, mikrofonu. Mums ir desmit tūkstoši ērtēmēs, e um, bet uh, nav nevienas lokomotīvas, kas varētu um, pārvietoties pa šiem 17 tūkstošiem kilometru. Tātad vai ir iespēja tagad uh, pārvietoties pa visu šo tīku, vai te tomēr joprojām saglabājas atšķirības? Paldies par šo papildu jautājumu. Un tagad vārds mūsu koordinatoriem. Katram uh, četras minūtes. Nu, kāpēc ne? Un jums būs iespēja atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdot tieši jums. Vispirms finanšu eksperti eh, Bodevīkungs un Sekīkungs. Jums kopā 5 minūtes. Lūdzu. Sadaliet laiku savā starpā. Nu labi, tad es sākšu Atbildot uz jautājumiem, kas tieši tika uzdoti eh, man, Vande Kampkungam, pavisam īsi. Arī FC eh, eh, jomā ir transporta projekti, bet mūsuprāt tie ir pārāk nelielā skaitā. Tātad tā ir daļa no instrumentiem. Tāpēc mēs arī teicām, ka mums ir jācenšas um, spēcīgāk uzstāt uz to, ka mēs um, kombinējam dažādus instrumentus. Līdz uh, 2030. Uh, gadam mums ir uh, 50 miljārdi eiro un mums ir uh, līdzīga līdzfinansējuma kvota no dalībvalstīm. Ja mēs šos līdzekļus, piemēram, uh, dubultotu, tātad atkal tāda pati summa ar uh, tādu pašu līdzfinansējumu, uh, tad būtu faktors 1 pret 5. Tāpēc mums ir nepieciešams ļoti stabils finansējums no CEF. Es tik tiešām ceru uz vairāk nekā tas, kas mums jau ir piešķirts, bet ņemot vērā Brexit jautājumus, domāju, ka atbildes šo jautājumu būs ļoti sarežģīta. Tālāk vēlos pavisam skaidri atbildēt arī Ajāls Sanders kundzei. 97% eh, jāsaka, tas jau ir mm, ļoti labs rezultāts. Ik viens eh, eiro, kas tiek investēts, uh, ir ar vismaz dubult makroekonomisko nozīmi. Tātad tas nozīmē, ka šie līdzekļi tiek ļoti saprātīgi investēti. Un tālāk pārobežu sadarbība. Jā, tas ir jāizteno, bet galvenā problēma ir sinhronizācija. Um, tieši šiem tīkliem. Tāpēc atbildu arī Krāmerkungam, es neko tādu neesmu dzirdējis. Uh, bet kas parādās šajā pētījumā par um, atļaujām, projekti, kur tiek īstenot uh, uh, saskaņā ar Eiropas standartiem, uh, tiek īstenot arī uh, atbilstoši, un mums ir nepieciešams vienkāršo, vienkāršāks noregulējums. Uh, Čehijas, Austrijas jautājums uh, ir tik sarežģīts tāpēc, ka eh, viens un tas pats jautājums tiek trīsreiz pārbaudīts un uh, trīsreiz varbūt eh, vēlreiz uh, izskatīts. Tāpēc mēs jau teicām, mums ir ļoti nepieciešams ļoti skaidrs noregulējums, ļoti skaidrs standārti un vienkāršāks veids, kā to īstenot. Tālāk, jautājums par to, vai notiek koordinā, koordinēšana koordinātoru starpā. Jā, ir uh, koridori, kas, uh, zināmā mērā, pārklājas. Un, protams, ka mēs uh, strādājam kopīgi, tātad atsevišķie koordinātori. Mēs uh, cenšamies uh, sagatavot savu pozīciju, lai uh, Eh, ik viens mūsu partneris varētu uh, eh, reiķināties ar to, ka tas, ko mēs sakām, tik tiešām eh, simtprocentīgi uh, arī atbilst. Tālāk atbildot Rikē kungam. CEF uh, jomā mums ir skaidrs prioritāts. Mēs vēlamies sasniegt mērķus un mēs vēlamies, lai uh, būtu centralizēta pārvaldība. Bet uh, reģionālajā jomā mums ir pilnīgi uh, cita situācija. Te ir nacionālās intereses. Uh, un nevienmēr ir iespējams iegūt šādu Eiropas līmeņu pievienoto vērtību. Mēs vēlētos, lai eh, mēs vairāk koncentrētos uz Eiropas eh, tīkliem un reģionālas pārvaldības jomā arī vajadzētu domāt par, par šo te koridoru konceptu. Tas atstātu milzīgu efektu un mēs ar līdzekļiem varētu panākt daudz vairāk. Jā, uh, transports ir pakāpojuma joma, bet te jau atkal mums ir gan software, gan hardware, un mums ir jādomā par šiem abiem aspektiem. Eh, Groškungs jau aprakstīja to, ka ja ir iespēja uh, iegūt ātrus rezultātus, tad pie tā arī ir jāstrādā. Un tāpēc es domāju, ka CEF ir pareizais veids, kā mēs Eiropā varam izmantot uh, līdzekļus. Paldies! Profesoram Sekikungam vārds. Paldies, priekšsēdētā kungs. Pāris uh, papildinājumu tam, ko pirmīt uh, teica profesors Bodviks. Protams, mēs uh, iespējami mēģinām iesaistīt uh, finanšu ministriju un citus, taču mēs nevaram cīnīties kā Don Kihots ar veidzinavām. Pirmkārt, mums jau nepieciešama jūsu palīdzība. Mēs, protams, vēlamies eh, nodrošināt pierādījumus tam, ka šie līdzekļi tiek ieguldīti pienācīgi un eh, efektīvi, efektīvāk pat nekā citi līdzekļi, kas ieguldīti ES līmenī un arī nacionālā līmenī tie tiek efektīvi ieguldīti. Atbildot uz Rikē kunga komentāru par CEF pārvaldību ES līmenī un reģionālo un nacionālo līmeņu savietošanu, es domāju, ka mums ir pamazām jāpāriet uz tiešo pārvaldību ES līmenim investīcijām, kas ir saistītas ar būtiskiem infrastruktūra projektiem. Viens no piemēriem ir kohēzijas fonds. Vairāk kā 10 miljardi eiro tiek pārvaldīti šādā veidā, un šī pieredze, manuprāt, ir ļoti pozitīva. Neviens nesūdzas. Manuprāt, to varētu paplašināt arī uz citām Eiropas uh, citiem Eiropas atbalsta fondiem. Ajels Kunz teica, kā nodrošināt to, ka tad, kad visi ma maina posteņus, valdība mainās un tā tālāk, kā lai saglabā ilgtermiņa projektus. Mēs un komisija grasāmies izdot uh, vairākus īstenošanas lēmumus, uh, iesaistot valdības kas eh, nodrošinātu to, ka neskatoties uz jebkādām pārmaiņām tuvākajā nākotnē, es domāju, ka nav noslēpums tam, ka šādas pārmaiņas eh, mēdz notikt visai bieži. Neskatoties uz to, šīs eh, saistības saglabājas Eiropas un nacionālā līmenī. Tāpat arī runājot par šiem zelta likumiem, šis ir tāds uh, sensitīvs uh, jautājums, taču ar Eirostat starpniecību bija iespējams noskaidrot uh, labāk, kā tieši šāda veida investīcijas ietekmēs vai neietekmēs deficīta aprēķinu. Tik es dod rokas grāmatu pirms aptuveni gada. Visi ir apmierināti un priecājas par to. Vēl ir iespējas uh, šo to uzlabot, protams, un eh, jebkādi priekšlikumi, kādi varētu būt mums izteikti, noteikti palīdzēs mums eh, strādāt labāk. Nu, tas arī būtu viss pagaidām, piebalsojot kolēģim. Tagad uh, vārds nākamajam runātājam, diemžēl Izslēgts mikrofons. Zuerst mal, Michael, uh, wir sind. Uh, Michael, um, uh, 38%, 70% finansējuma. Es minēju šos skaitļus, jo uh, jāsaka, ka šajā jomā situācija ir ļoti sarežģīta. Ļoti sarežģīta dzelzceļa jomā. Uh, Eh, sagatavot eh, tātad infrastruktūru tā, lai eh, tā būtu saskaņā ar, ar mm, koridoru mērķiem. Grieķijā, piemēram, ir ārkārtīgi grūti īstenot šos koridorus saskaņā ar mērķiem tieši dzelzceļ jomā. Un, protams, ka ir e, sarežģīti, to sarežģīti. Tālāk atgriezīšos pie Balkāžu, Balkānu reģiona. Jūs uzdevāt jautājumu par mandātu. Nē, mums šādu mandātu nav, jo pēc tām e, tikšanās reizēm, kas notika iepriekš, tā skaitā arī Balkānu reģionā, mēs sapratām, ka e, dažas dalībās ir cieši saistīts ar šo reģionu, bet tieši Eiropas dalībās nepiekrita šai piedāvātajai kartei nu, ne tik daudz par koridoriem, bet uh, saikni kā tādu ar Eiropas Savienību un Rietumu Balkānu reģionu. Tāpēc mums ir nepieciešama vispirms uh, vienošanās. Tas ir pirmais svarīgais solis, un mēs piedāvājam nākotnē uh, varbūt pat īpašu koordinātoru tieši uh, Balkānu reģionam, lai mēs varētu piemērot tos pašus kritērijus, kādi ir citās jomās. Tālāk par finanšu aspektiem ir atbildīgs eh, komisārs Hāna kungs, un es domāju, ka mēs darbojamies saskaņā ar uh, viņa vīziju, bet te ir ļoti daudz divpusēju problēmu, kas ir jāatrisina tīri politiskajā līmenī, pirms mēs varam sākt eh, runāt vispār par uh, veiksmīgu rezultātu šajā jomā. Bet katrā ziņā tas mums ir ārkārtīgi nozīmīgi, vismaz nākotnē. Uh, Tālāk um, pārējie jautājumi, kas varbūt bija ļoti īsi. Vim tur runāja par transportu kā pakalpojumu. Vim šobrīd neklausās. Tātad tu runāji par to, kā par um, uh, pakalpojumu. Mēs uh, kopā ar uh, Katrīnu Trautmanu sagatavojām um, prezentāciju par šiem te urban nodes. Un es uh, domāju, ka runa ir ne tikai par to, ka jātīst šie eh, koridori, bet ir jādomā eh, par to, kā šie koridori uh, tiek uh, ievilkt arī pilsētās un kas notiek tālāk. Es domāju, ka tas ir pirmais solis šajā uh, virzienā. Tālāk par uh, CEF. Es domāju, ka komisijā ir um, vienprātība par to, ka tas ir ārkārtīgi labs instruments. Arī Ettinger kungs eh, konsultējās ar mums, lai saprastu, kā argumentēt šo jomu nākotnē, bet to jau teica arī eh, Vims. Vispirms ir jāpārliecina dalību valstis. Manuprāt, tas ir svarīgākais uh, aspekts. Tā tad ir jāpārliecina. Mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par naudu, mums ir jārunā par konkrētiem projektiem. Tātad mēs esam sagatavojuši tādus kā sarakstus, uh, katrai valstī atsevišķi, un mēs sakām, ka jums tā tad ir jālīdzfinansē šie projekti. Un es domāju, ka, manuprāt, tā būtu uh, interesantākā pieeja. Tālāk par uh, struktūra fondiem koordināciju teikšu, un tas ir mans personīgais viedoklis, ka esmu pilnībā pārliecināts, uh, ja mēs redzam uh, līdzekļus, kas tiek investēti dalībvalstīs uh, no struktūra fondiem tieši transporta jomā, es domāju, ka uh, ko koordinācija būtu ārkārtīgi nozīmīga. Es vienmēr saku, ka mums jau ne tikai ir jāņem līdzekļi no uh, struktūra fondiem, bet mums vajadzētu labāk orientēt šo struktūra fondu izmantošanu transporta jomā. Un Ja nākotnē mūsu pieeja ir tāda, ka mums ir šis te core network, jeb uh, centrālais tīkls un uh, tā tālāk šie koridori, es domāju, ka tad ikvienam būtu skaidra sava uh, loma uh, ikvienā koridorā un arī attiecīgajā reģionā. Es domāju, ka tā var būt, uh, būt laba ideja koordinācija nākotnē. Bet uh, noslēgumā vēlos teikt, jāsaprotu budžeta aspekti un budžeta noteikumi dažās dalībvalstīs rada problēmas tajās valstīs, kurām ir ārkārtīgi liels deficīts. Mēs to apzināmies e, un saprotam, ka ir jāņem e, vērā Eiropas pievienotā vērtība un fleksiblā veidā. Un otrkārt, ja mēs paraugamies uz finansēm, kas ir pieejams e, katrā dalībvalstī, Eiropas līdzekļi pārāk bieži tiek izmantot finansējumam, eh, kuru dalībās pašas eh, nesagādā. Un tas ir sakāms gan par koridoriem, gan par uzturēšanu. Un to es saku ne tikai par valstīm, kurām trūkst līdzekļu, jo tām, eh, nav, tām ir šis deficīts, bet tas sakāms arī par citām valstīm. Uh, ir trūkums. Eh, piemēram, nav nepieciešama līdzekļu infrastruktūras uzturēšanai. Un es domāju, ka te nevajadzētu izmantot eh, Eiropas līdzekļus, jo ir jābūt tā, ka mēs investējam, bet jūs investējat arī uh, infrastruktūras uzturēšanā. Bet tas ir mans personīgais viedoklis. Paldies! Aicinu tomēr pieturēties pie runas laika. Uh, jo pretējā gadījumā pārējiem koordinatoriem nebūs pietiekami daudz laika, lai izteiktos. Karalvinka kungs, 4 minūtes lūdzu. Ar mikrofonu lūdzu. Uh, been... Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, kas man uzdoti. Pirmkārt, uh, par uh, īstenošanu. Jā, te ir problēma, bet eh, to ietver jau rīcības plāns un dažādās dalībvalstīs mēs šobrīd runājam par to, kā koordinēt un eh, savietot programmas, lai tiktu ievērots ieviešanas laika grafiks. Piemēram, Vācijā ir eh, Vācijas plāns, un esam vienojušies ne tikai transporta ministriju, bet arī finanšu ministriju investēt septiņās pārobežu sekcijās no 12, kas ir Vācijā. Un tas eh, būs periodā no 18. līdz 23. gadam. Jā, mēs eh, mēģinām eh, kliedēt rīcības plāna fragmentāciju un pienātot to visu. Atbildot uz jautājumu, ko kas tika uzdots saistībā ar Vāciju. Jā, esam apmierināti ar Vācijas situāciju, Vācija ir kopējais plāns, kas nav vēl oficializēts, bet plāns par digitalizāciju, ko atbalsta arī Deutsche Bahn, kur runa ir par pārvaldības veidiem, visiem projektiem, iesaistot ministriju, FDB komisiju, un es domāju, tas ir ļoti apmietnoši no regulatīva viedokļa. Runājot par attiecībām ar uh, apvienoto karalisti un diskusijām, mēs joprojām redzam lielu apvienotās karalistas interesi mūsu pašu sistēmas attīstībā, bet es domāju, ka atcaucoties uz Pētera Balašu teikto, mums ir jādomā arī par politikas jautājumiem, bet nav pamata domāt, ka apvienotā karaliste zaudētu interesi par to, ko darām. Katrā ziņā mēs, protams, nemainīsim savu sistēmu Eiropas Savienībā tikai tāpēc, ka būs kāds īpašs prasības apvienotajā karalistē, nu tas tiešām būtu neiedomājami. Runājot par jautājumiem, ko uzdeva Kramera kungs. Vispirms par uzturēšanas izmaksām. Tie, tās arī tiek ņemtas vērā, protams, par kilometriem. 4000 kilometri šobrīd ir aprīkoti un aprīkojam šobrīd procesā ir 17000 km aprīkošana līdz 23. gadam. Līdz tam laikam būs jau tātad 17000 km. Manuprāt, šobrīd esam sasnieguši pilnīgu caurskatāmību ar Eiropas aģentūras eh, starpniecību un uh, tā ir aktīva līdzdalība rīcības plānā. Te runa ir par komplicētu situāciju, tur runa ir par daudzām iesaistītajām pusēm, infrastruktūras pārvaldniekiem, rūpniecības eh, pārstāvjiem un citiem. Tātad te ir ļoti komplicēta situācija, bet um, aģentūra spēlē ļoti aktīvu lomu. Un mums uh, ir paredzēts, ka kopš 19. gada balstīsimies uz baseline 3, kas uh, varēs uh, attiekties uz visiem pakalpojumu sniedzējiem. Tāds ir nosacījums. Jā, ir atšķirības starp jaunajām dalībvalstīm un veciem dalībvalstīm tādā ziņā, ka jaunajās dalībvalstīs teorētiski vidēji ir vecas novecojušas infrastruktūras uh, Un nav runa tikai par signalizācijas atjaunošanu, runa ir par visas infrastruktūras atjaunošanu un aprīkojuma atjaunošanu. Tādēļ, te, protams, situācija ir atšķirīga. Un programmās mēs to, protams, ņemam vērā. Bija jautājums, ko uzdeva Rikē kungs par privāto partnerību jārikē, kungs, mēs tagad sākam iesaistīt privātos eh, partnerus, eh, piemēram, Nīderlandē, kuru privātie partneri piedalās investīciju programmās, kas eh, tiek īstenotas starpsavietojamības jomā. Mēs, protams, viņus vēl mudināsim, jo mēs varam pamatot tikai tādus projektus, kas ir rentabli. Mēs šobrīd, piemēram, sadarbojamies ar Francijas valdību un SNCF pie sasaistes ar Parīzi un Lionu. Mums ir nepieciešama četru sliežu dzelzceļa līnija. Ir iespēja izveidot jaunu ceļu, dzelzceļu, kas uh, maksā 4 miljārdus. Taču, ja mainās kapacitāte, tad nav nu vajadzības pēc šāda dzelzceļa. Un līdz ar to te runāja par 5-6 miljārdu atšķirību. Un uh, šādi guvumi var rasties, ja tiek uh, pienācīgi iztenot šī sistēma. Un, be, un uh, šī pamata, šī, šī baseline ir paredzēta darbībai visur. Tātad jābūt vispirms infrastruktūras atbilstībai, un pēc tam šī baseline 3 varēs attiekties uz pilnīgi visiem apriekojumiem. Es piekrītu jums, ka bija pārpratumi par baseline 2 un 3, un tagad politika ir ļoti skaidra par to, ka prasības tagad ir ka ir jābūt visur trešajam līmenim, lai visur varētu doties. Un ir papildu funkcijas, kas nebija otrajā līmenī. Tas ka nenozīmē to, ka visos gadījumos baseline divi nedarbojas, bet uh, šādiem gadījumiem, ja tādi rodas, ir arī risinājumi. Paldies! Šķiet, ka visi runātāji ir patiešām apsēsti ar savām tēmām. Tagad dodu vārdu Trautmans kundzē. Paldies! Mēģināšu iekļauties laikā. Vispirms Vanekam kungu jautājums par mobilitāti kā pakalpojumu. Jautājums, ko viņš uzdeva, ir par šo saturisko pusi ārējai struktūrai, infrastruktūrai. Tātad mums ir izplatīšanas infrastruktūra, informācija un piekļuva pakalpojumiem, kas pārveido atsevišķus pakalpojumus, kā piemēram stāvvietas, kas kļūst daļa par mobilitātes pakalpojumiem. Ne tikai tāpēc, lai noparkotu transportlīdzekli, bet arī, lai iegādātos transportlīdzekļu satikšanas lai iegādātos biļetes un tā tālāk. Līdz ar to šeit runa par tādu pakalpojumu klāstu. Runājot par sasaisti ar uh, citiem reģioniem, te runa ir par Zemļa Eiropu, apvienoto karalisti. Un šeit uh, Runa ir par visām sadaļām par mobilitāti kā pakalpojumu. Runājot par eh, bloķējošiem aspektiem, uzsvērām šo jautājumu un esam viensprāts ar komisāru par to, ka ir jāizceļ visi regulatīvi akti, kas bloķē mobilitāti un kas liedz jau kādā veidā nodrošināt uh, Eh, plūstošu transporta plūsmu. Un runājot par dzelzceļa lomu, es gribētu teikt, eh, Kramer kungs, ka koridors eh, Baltijas jūra, Ziemeļjūra ir tā vieta, kur dzelzceļš sastāda vairāk kā 70% projekta. Mēs veltīsim aptuveni 4 miljārdus 21 projektam, kas attiecas uz dzelzceļu. Un uh, ceļam būs daudz mazāk, tur būs pat mazākā pusmiljārda. Līdz ar to dažos uh, koridoros ir šī prioritāte. Gribēju jūs iedrošināt. Runājot par Rikēkungu jautājumu par uh, sliežu, dis, par uh, intervālu starp sliedēm. Jā, var būt. Uh, dažādi trūkumi, kā piemēram Somijā ir viss tīkls ar uh, tādu intervālu kā Krievijā, taču kas attiecas uz uh, CEF, uh, šie trūkumi, protams, ir jārisina. Runājot par Real Baltica, vai esmu apmierināta situāciju? Reizē jau nē, jā, tādēļ, ka projekts virzās uz priekšu, bet ir risks uh, neiekļauties termiņos, ja pārāk ilgi diskutējam par uh, Single Implementing Organization, vienoto ieviešanas organizāciju. Uh, šī gada jūlijā ir jāpieņem lēmums, un ja mēs pārāk to iekavēsim, tad varam, kā jau teicu, neiekļauties termiņos. Esam aicinājuši uh, iesaistīties projektos, ir bijis uh, tātad uh, šis. Uh, atvērtais konkurss, bet tagad ir jāturpina darboties, pirkt zemes un. Veidot šo dzelzceļa līniju no Lietuvas dienvidiem līdz Polijai, bet es varu iedrošināt Kramerkungu, ka šobrīd mums ir diezgan ievērojams progress panākts Polijas līmenī, kas ir nospraudusi trīs posmus uh, robežu sasniegšanai ar Lietuvu. Šobrīd uh, diskutējam par to. 6. februārī runājām par lēmumiem, kas skar uh, galējo dzelzceļa maršrutu. Runājot par Lietuvu un vēlāk arī vēl par Poliju, protams, vēl ir jāsniedz vairāki pētījumi. Tālāk par ūdeņradi vai ir kāds pārskats par pašreizējo situāciju. Jā, um, Beneluksa valstīs uh, uh, būs eksperiments uh, vilcienu lokomotīviem, kas izmanto deņradi, kas ir ļoti būtisks sākuma punkts, un tas būs ļoti svarīgi gan autoindustrijai, gan sabiedriskiem transportam, kas jau izmanto šo energoresursu vēlos eh, noslēgt sakāmo uzsverot to, ka dzelzceļš var būt daudz efektīvāks, bet vēl ir jāmaina domāšana. Varam konstatēt, ka joprojām ir diezgan iesīkstējusi pieeja, taču turpinām progresēt. Priekšsēdētā kungs, paldies! Uh, Trautmans kundze. Un, uh, lai noslēgt pēdējo, šo, šo pirmo sesiju, Balaškungs, uh, jums tikpat daudz laika kā citiem. Paldies, uh, atbildējuši uz Rikēkungu jautājumu, vai kontaktījamies ar Barņē komandu. Nē, pagaidām nē. Esam gatavi. Esam veikuši projektu un plānu inventāru Anglijas teritorijā. Un turklāt pēdējo četru gadu laikā esmu izskatījis klātienē praktiski visus šos projektus, eh, gan Lielbritānijā, gan Ziemļīrijā, līdz ar to varu sniegt eh, diezgan visaptvarošu ieskatu situācijā. Eh, DJMU pie tā strādā, bet mēs vēl nevaram varbūt iedzināties detaļās. Maisner, bekomendas izdien. Es dzirdēju jautājumu no Maisneras kundzes par attālumu no īrijas. Tas sanāk, ir tāda kā tranzīta valsts pa vidu, bet eh, situācija ir pilnīgi jauna. Mums, protams, ir jādomā, ko darīt ar eh, precēm pie Ziemeļīrijas dienvidu robežas. Eh, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Uh, Un, protams, jādomā arī par um, infrastruktūru, par uh, tā saukto uh, zemes tiltu starp Angliju un arī uh, savienojumiem, uh, ūdens savienojumiem. Bet jautājums ir ārkārtīgi jauns, nav vēl uh, bijis pietiekami daudz precedentu, bet nu, šeit varētu izmantot arī iepriekšējos precedentus uh, Rietumu Balkānos, piemēram, uh, Austrijas, Grieķijas savienojums, uh, kas ved arī cauri visām valstīm. Tā tad nozīmēs, ka apvienotā karaliste būs trešā valsts ar patiešām lielu nozīmi jo tā ir 40 gadus bijusi tomēr Eiropas Savienības dalība valsts. Par to jau tiek domāts, bet eh, vēl šīs domas konkrēts aprises nav ieguvušas. Paldies! Jūveraž. Paldies, Balašu kungam! Noslēdzam pirmo diskusiju sesiju, pateicos koordinatoriem. Uzskatu, ka šī sesija bija ārkārtīgi interesanta, interaktīva un kā parasti esat iepazīstinājuši mūs ar jaunāko informāciju, niansēm par šiem mums tik ļoti svarīgajiem tiekliem. Vai Sekiem Bodvikungs paliks, es tad lūkšu Simpsona kungu un Pējas kungu. Pējas kundzi nākt šurp. Čekovska kungs eh, arī uzstāsies eh, un arī pārējie runātāji. Bien. Et donc je commence par euh, céder la parole pour euh, cinq minutes Un sākšu ar to, ka došu vārdu uz piecām minūtēm Brianam. Paldies, Dominika! Ļoti priecājos uh, atkal atgriezties jūsu vidū. Kā jūs zināt, pārstāvu horizontālo tentē prioritāti un Tā ir vitāli svarīga ES transporta koordinēšanai. Mana darba programma atbalsta ES jūras transporta nozari un koncentrējas uz šiem jautājumiem ar tādu šķērsektoriālu dimensiju, iekļaujot arī vides jautājumus un enerģētikas jautājumus, kā arī digitalizāciju. investīcijas eh, šajās nozarēs ir vitāli svarīgas, eh, un jūrniecības nozara ļoti bieži tiek atstāta novārtā par spīti tam, ka tirsniecības eh, statistikā šie aspekti ļoti bieži ir klātsoši. Tātad pirmais punkts, kam vēlētos pievērsties, ir sinerģija. Ir jābūt eh, sasaistēs ar politikas jomām, lai transporta jautājumi joprojām paliktu būtiskākajā lomā. Mēs varam atbalstīt TNT efektīvāk un sevišķi jūrniecības nozari. Jautājums ir par to, kā mēs varam sasniegt uh, transporta nozarē arī citus, citu nozaru mērķus. Uh, klimata nozarē, ievērojot Parīzes eh, vienošanās eh, sadaļas. Eh, un tā tad jautājums ir par to, kā izvēlēties visoptimālākās tehnoloģijas, kā veicināt digitalizāciju, starp, starp savienojamības starp dienestiem, muitas dienestiem, transporta dienestiem, pieteikumu uh, uniformizēšana IT jomā. Tas būtu pirmais eh, darba programmas jautājums. Otrs jautājums saistīts ar um, transporta koridoriem. Es pagājušajā gadā aprīlī jau noteicu vairākas prioritātes eh, šīs eh, komitejas kontekstā Un tātad jautājums ir par to, kādus eh, jūrniecības eh, pakalpojumus mēs varam piedāvāt un atbalstīt. Kā jau teicu iepriekš, TNT kopumā un sevišķi jūras transports eh, sasaista transporta pētniecības attīstības, inovāciju, digitalizācijas un citus aspektus. Mums ir jābalstās uz pastāvošā TNT instrumentu panākumiem un maksimāli jāuzlabo ES pievienotās vērtības e, dimensija. Turpmāk sinerģijas starp uh, transportu, enerģētiku, digitālās uh, konektivitātes nozerēm būtu jāveicina balstoties uz uh, TNT loģiku. Mūs pēc aicinam investīcijas, kas ir saistītas ar uh, vidas jautājumiem, CO2 samazināšanu, SOX un NOX uh, praktisku izskaušanu un tā tālāk. Taču, lai mēs veicinātu sistemātisku paneiropas risinājumu, mums ir nepieciešama labāka sasaistes starp transportu un enerģētiku. Un ļoti bieži ir nepieciešams investēt uh, nacionālā līmenī ostās, un tas pats attiec uz enerģētiku un degvielu. Mums ir nepieciešama no vienas puses uh, Eiropas līmeņa iesaist, no otras puses nacionāla līmeņa iesaist. Mums ir nepieciešama plašas, plaša mēroga infrastruktūras kombinēšana un maza mēroga struktūras izstrāde. Runājot par digitalizāciju, runājam daudz tieši par Eiropas jūras eh, vienoto logu, kas ir veids, kā um, pilnveidot pašreizējo sistēmu, iesaistot arī digitalizācijas aspektus un visbeidzot dekarbonizāciju labāka sasaistes starp transportu un pētniecības jomu ir ļoti svarīga. Ja mēs vēlamies, lai rūpniecības nozara ievērojami samazinātu CO2, lai, lai šī nozara ievērojami samazinātu CO2, mums nepieciešams liels investīcijas, ne CO2 enerģijas avotu, enerģētikas avotos. Ir jābūt skaidrai sasaistēs starp pētniecību un transportu. Uh, lai pētniecība varētu, lai, lai transportā tiku, tiktu testētas eh, pētniecība aizstrādātās tehnoloģijas. Mums ir ārkārtīgi liels eh, pakalpojumu klāsts, eh, kas tiek sniegts ikdienas un ļoti vidē draudzīgā veidā. Uh, sniedzot pakalpojumus pasažieriem, paredzēt preces un aicinu ņemt vērā šos aspektus, turpmāk diskutēt par projektiem. Lies paldies, Simpson kungs! Un tagad bez kavēšanās būtu vārdu beidz kundzēm. Dear Karima, honorable members, Paldies. I'm here to talk with you uh, about the Rhine. Tagad es pastāstīšu par Reinas Donovas koridoru, kas ir ārkārtīgi fascinējoši un ir jāapzinās, kas sešas no deviņām projektā iesaistītajām dalībvalstīm ir saņēmušas uh, finansējumu Bulgārija, Čeija, Fra, uh, Ungārija, Slovākija, un tas ļoti labi ilustrē to, ka tas, kas ir panākts īstenībā, uh, arī ļoti labi atspoguļo uh, tās šķēršus un grūtības, uh, ko valstis ir atraduši savā ceļā. Ir lieki piebilst, ka iekšējie ūdens ceļi visā uh, vēstures gaitā ir savienojuši teritorijas, cilvēkus, kultūras, un mēs esam patiešām ļoti lepni, ka varam strādāt pie šī apjomīgā projekta, lai Donava varētu uh, transporta asī spēlēt centrālu. Uh, lomu. Nu, mēs eh, holandiešu valodā sakām, ka labi kaimiņi ir vērtīgāki par tāliem draugiem. Un tādēļ arī šis transporta koridors, protams, ir ārkārtīgi būtisks, lai cīnītos pret uh, navigācijā sastopajiem šķēršļiem, optimiz, optimizējot administratīvās un uh, digitālās procedūras. Kopš CEF programmas sākuma 14. gadā ir panākts ievērojams progress. Šis koridors, koridors sastāv no 24 dažādiem rīcības elementiem. Uh, tika saņemti 382 miljonu finansējumu, pievēršoties trim galvenajām jomām. Pirmām kārtām infrastruktūras izveidu un celtniecība, otrām kārtām eh, dažādu vides eh, šķēršļu kaitējumu izskaušana, kuru ir daudz, un trešām kārtām riska izvērtēšana visā maršruta garumā. Ir arī uh, izveidot uh, īpaša tīmekļa vietne, kur varēs iepazīties arī, piemēram, ar ūdens līmeņa svārstībām, lai varētu saprast, kurā brīdī upe vislabāk ir kuģojama, lai navigācija būtu gluda un nevainojama visā da Donavas garumā. Ļoti, tad, kad ir liels sausums, pa Donavu nav iespējams pārvietoties un tādēļ, protams, kavējas arī investīcijas, lai Donavas potenciāli varētu pilnībā izmantot. Dalību valstīm, protams, ir jāuzņem savas saistības un uh, ir jābūt arī pietiekami labai uh, projektu veicošo uh, struktūru koordinācijai ir jāparūpējas arī, lai vietējā līmenī būtu tāda laba apziņa par šo projektu, lai cilvēki apzinātos tā vērtīgumu, un es esmu konstatējis, ka tas patiešām notiek. Kopš es pirms četriem gadiem sāku strādāt kā koordinatore, ir panākti taustāmi rezultāti, un lai koridora īstenošana norisinātos pēc iespējas gludāk, ir um, izskaustas daudzas kļūmes. Ir piešķirti 3,2 miljardi finansējuma, ir daudz projektu, un mēs tagad arī drīz varēsim e, izmanto, e, izvērtēt pirmos rezultātus, pateicoties 206 kilometriem dzelzceļa. Būs arī dažādi projekti, kas panāks to, ka mm, e, pa šīm sliedēm varēs pārvietoties vilcieni pietiekam ātri - 387 kilometri tiks apliekota ar ERTMS. Krāmer kungs un uh, Sanders kundze uzdeva pirms tām iepriekšējā panelī jautājumus par uh, uzturēšanu. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo, piemēram, Rumānijā daudzus, eh, daudz no ritošā sastāva un sliedēm ir grūti um, uzturēt un tādu labu uzturēšanu kārtībā, labs uh, eh, ritošā sastāva un sliežu stāvoklis nav jāuztver pašsaprotami. Mūsu galvenais mērķis ir izveidot efektīvu, ilgspējīgu transporta tīklu, lai garantētu infrastruktūras nepārtrauktību arī pāri Eiropas Savienības robežām. 2016. gada oktobrī kopīgi ar Mielovskundzi um, kas ir uh, transporta ministre, un Dirku Bekersa kungu, kas ir ERA izpildirektors. Mēs uh, uzsākām pirmo uh, projektu, kur ieguvēja ir viena valsts, proti Sērbija, lai varētu uh, šajā teritorijā izskaust uh, visas tādas. Um, visbiežāk no sastrēgumiem uh, cietu, cietušās vietas. Ir jāparūpējas, lai varētu mierīgi pa iekšējiem ūdens ceļiem nokļūt no Rumānijas uz Bulgāriju, tālāk uz Ungāriju, un lieki piebilst, ka joprojām nav atrisināt daudz izaicinājumu, kas apgrūtina koridoru turpmāko izveidi, bet es esmu optimistiski noskaņota un katru izaicinājumu uzskatu par jaunu iespēju, uh, Es vēlētos, lai šeit, Eiropas demokrātijas namā, jūs palīdzētu mums šīs iespējas izmantot. Protams, ir jāievēro arī ļoti sarežģītas vīdes procedūras, kas var apdraudēt projektu veiksmīgu īstenošanu. Pirmajā īstenošanas gadā tika panākta laba sadarbība starp iesaistītajām pusēm, ņemot vērā arī vidas aktīvistu grupas un dažādus mehānismus, tādus kā mitīt. Mēs uzskatām, ka sinerģija starp navigāciju un dabu patiešām ir iespējama. Protams, ir jāizvērtē visi riski, ir jāņem vērā dabas īpatnības, tās raksturs, nevis tas jāmēģina laust, Tas um, nāks par labu pilnīgi visiem. Mēs vēlamies labu um, navigācijas statusu, tajā pašā laikā arī saudzējot dabu. Pie Divus pēdējos punktus es apskatīšu kopā, jo man tie šķiet savstarpēji saistīti sarežģīti, administratīvie procesi bieži vien kavē projektu īstenošanu saskaņā, piemēram, ar pētījumu, kas ir veikts uh, Rumānijā par dzelzceļu infrastruktūru. Tas var viss uh, nelabēlīgi ietekmēt visu projektu ciklu. Eiropas Savienība vēlas izveidot uh, ilgspējīgu kravu pārvadāšanas sistēmu visā tās teritorijā, bet ir jādomā nevien par tehniskajām mm, iespējām, ir jābūt patiesai uh, teritoriālajai kohēzijai starp valstīm. Tas ir jāpaturprātā arī turpmāk, jo ja nākamās DFS ietvaros mēs neatgriezīsimies pie koridoriem, tad, eh, kā Katrīna teica, atkal būs nevis koridors, bet um, tāda mozaīka. Un gribēju pieminēt arī dažus citus izaicinājumus. Ja mēs vēlamies kaut ko panākt, ir jāņem vērā jau tie rezultāti, ko mēs sasniedzām pateicoties CEF. Viens ir uh, jāmēģina akumulēt uh, šie ieguvumi un panākumi, lai panāktu labu risinājumu Eiropas pilsoņiem, ir jāatbalsta reformas un jādomā par attīstību. Man um, devu zīmi, ka es esmu jau pārāk ilgi runājusi. Vienu minūtī tikai priekšsēdētāja kungs. Mums ir jāpilnveido koridors arī DFS ietvaros, lai varētu atskaitīties par katru uh, nodokļu maksātāju ieguldīto centu. Paldies! Paldies, ka ļāvāt man runāt. Paldies! Paldies, Peižkundze! Jā, es saprotu, ka jūs, eh, jums šis jautājums ir ļoti tūs sirdī, tāpēc jūs arī gandrīz divāk, divreiz ilgāk runājāt nekā paredzēts. Vojcehovska kungs, man gandrīz izdevās pareizi izrunāt, eh, saka priekšsēdētāji, jūsu uzvārdu. Vojcehovska kungs. Vošs. Es vais prendre votre prénom, si ça vous dérange pas. Varbūt es jūs drīkst saukt vārdā, ja mm, tas jums ir paprātam. Bet tad vismaz varbūt es mazāk kļūdīšos. Un 5 minūtes. Ok, merci, merci bien. Uh, I will try to speak. Paldies. Centīšos runāt angļu valodā. Es pārstāvu īsāko, bet arī tādu nobriedušāko un vismodulā, uh, visvairāk, vismultimodālāko koridoru, Reinas Alpu koridoru. Mēs vēlamies uh, galvenokārt balstīties uz rīcību. Tad, kad uh, Vante Kampa kungs teica, ka daudzi projekti tiek aizkavēti procedūru dēļ, es jums varu teikt, ka varu uzteikt vāciešus un Grošeka kungu saka runātājs par uh, viņu projektu īstenošanu. Bija protestētāji. Eh, kas bija nobažījušies par eh, to, ka projekti varētu um, paaugstināt trokšņu līmeni un radīt arī uh, apdraudējumu videi, bet, piemēram, ir iz, izdevies arī uh, izbūvēt uh, dzelzceļa satiksmi no Milānas Malpensas uh, lidostas, lai varētu nokļūt uh, pilsētas centrā no pirmā termināla. Mm. Brigē bija arī uh, jauni projekti. Mēs uh, domājam par tādu projektu tieši operatīvo pusi. Gribam, lai vismaz puse no darbiem tiktu īstenota līdz 2020. gadam. Tika runāts arī par ERTMS. 850 km mēs esam apņēmušies pabeigt līdz 2020. gadam. Jāsaka, ka pārvaldība administrēšana ir ļoti liela daļa no panākumu ķīlas, ir jābūt tādai pieeja no apakšu uz augšu, un tā ir jākombinē ar pieeju no augšu uz apakšu. Ir jābūt patiešām labai pārvaldībai, ko ieviesa pateicoties CEF un TNT radot arī attiecīgus um, stimulus projektu īstenotājiem, lai varētu arī katrā projektā vērot tik nepieciešamo Eiropas virsvērtību Es jums varu arī pieminēt kā paraugu Gotarda tuneli Šveicē, Krāmera kungs, protams, arī zina, par ko es runāju, bet ja kāds projekts tiek īstenots vai projekta daļa ātrāk, tad tiek pagaidīts, lai arī pārējie panāktu uh, šos tempus. Mēs arī gribam labāku pārvaldību. Mēs sadarbojamies ar galvenajiem partneriem. Šī sadarbība ir izšķirīgi svarīga. Gribēju pateikties CCNRA par izrādīto atbalstu, domājot par dekarbonizāciju, par digitalizāciju, radot informācijas sistēmas. Gribējām pateikties arī um, kravu koridoru projektu īstenotājiem. Mēs varam šeit piesaistīt mazas eh, investīcijas, lai varētu panākt eh, labus rezultātus eh, gan vietējo, gan starptautisko vilcienu satiksmē. Pieminēja multimodalitāti. Par to tiek bieži runāts. Bet mēs pilnībā nevaram arī paļauties uz tādiem neparedzamības plāniem. Bija, citreiz notiek tā, ka, piemēram, um, kravas tiek pārvadātas vairāk ne, nevis pa dzelzceļiem, bet uh, pa mm, šosejām. Tādēļ multimodalitāte ir jāveido pēc eh, e, iespējas efektīvāk, un, protams, Reinas Alpu koridors ir viens no multimodālākajiem. Gribēju pateikties Krāmera kungam, bet, protams, šī pārēja no šosejas uz sliedēm būs visai sarežģīta. Uh, Jūs pieminējāt eh, to, ka, piemēram, varētu arī eh, nodevs smagajam transportam uzlikt augstāks, piemēram, trīsreiz augstāks tās jau par vidējo līmeni ir Šveicē. Paldies, paldies, ka eh, nerunājāt arī ilgāk kā atvēlēts, un tagad Seikī kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir jāpastāsta par šo Atlantijas eh, koridoru un trešajā darba plānā, kas eh, martā jau tiks publicēts, jūs varēsiet ar to iepazīties. Ir Although, of course, we... Ir panākts uh, ievērojams progress ne, protams, neiztiekam arī bez problēmām. It's sevišķi, piemēram, Spānijā darbs norisinās visai raiti, bet Portugālē daži projekti tiks uzsākti tikai um, tagad, kuru katru brīdi ir jāatrisina elektrifikācijas jautājumi. Neaizmirsīsim arī galvenos izaicinājumus Atlantijas koridoru ietvaros. Pirmām kārtām sadarbspēja Ibērijas pussalā. Šo problēmu esam jau teju teju atrisinājuši, bet tur aizgāja ārkārtīgi daudz enerģijas un uh, līdzekļu. Varbūt varētu sagatavot kaut kādu valsti, kaut kādu plānu, kurā īstenošanā iesaistītos abas valstis, domājot par īpašu projektu. Spānija un Portugāla gan sadarbojas ļoti labi, ir izveidot arī starpvaldību darba grupa, AVEPA. E Mēs arī rūpīgi vērojam projekta attīstību un mēģinam arī nedaudz uh, Um, mudināt uh, arī strādāt ātrāk, ja tas ir nepieciešams. Arī šīs, šie savienojumi starp uh, Franciju un Spāniju tur nebija uh, viss arī norisinājies tā, kā mēs būtu vēlējušies. Mēs, eh, protams, rūpīgi turpināsim novērot lietu attīstību, lai arī visi līdzekļi tiktu pareizi apsaimniekoti, bet esam patiešām arī pozitīvi noskaņoti, ka Atlantijas eh, koridors eh, tiks noslēgts kā veiksmīgs projekts, arī tādā veidā ieguldot savu ārtavu labā vienotā tirgus funkcionēšanā, ņemot vērā arī šo jūras dimensiju. Tagad atļaujiet man pieskarties dažiem papildus aspektiem, ko es nepieminēju savā pirmajā prezentācijā, kad uzstājāmies kopīgi ar Bodeviga kungu. Es gribēju nedaudz parunāt arī par tādu uh, optimizāciju, lai varētu visu norisi, projektu norisi vienkāršot. Pētījums par optimizāciju tika veikts 2013. Eh, gadā. Iniciatīvas ziņojums būs gatavs maijā un ceram, ka darbs vainagosies panākumiem. Es neatgriezīšos pie inovatīvu finanšu instrumentu. Uh, tematikas, par to jau tika runāts. Bet mums arī ir jāsaprot, eh, kas eh, tiks atvēlēts eh, CEF nākamajā DFS. Mēs vienmēr esam pieprasījuši resursus, bet tāpat ir nepieciešams vienkāršot procedūras Arī uh, projektu atlasei ir jānorisinās labāk, domājot par uh, dažādu koridoru savietojamību. Projektiem ir jābūt kvalitatīvākiem, ir jā, jo vairāk privātie resursi tiks piesaistīti, jo vairāk būs arī tādu reālu uh, uzņēmē darbības plānu, kas uh, pierādīs šo projektu ilgtspēju. Varbūt, ka varētu nedaudz pagrozīt tagad spēkā esošos noteikumus. Runājot par mūsu grantu sistēmu, par to, ka varētu uh, jaukt dažādus instrumentus kopā, uh, Un vienmēr, protams, ir jāpaturprātā šī Eiropas papildvērtība, interoperabilitāte, modulitāte un eh, citas, eh, citi būtiski ieguvumi, ko var sniegt šis Eiropas eh, raksturs projektos. Bet, protams, jāsaka, resursu kļūst aizvien mazāk, lai visu to varētu finansēt. Paldies! Tagad tošu vārdu bez liekas kavēšanās eh, Bodevika kungam. 5 minūtes. Chair, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos varbūt eh, koncentrētāk runāt par dažiem aspektiem. Es priecājos par to progresu, kur izdevies panākt Baltijas Adrijas koridorā. Te ir runa par uh, Polijas reģionu, uh, Baltijas uh, jūras reģionu. Mēs jau šobrīd varam uh, secināt, ka uh, koridors infrastruktūru ir izdevies ne tikai labi analizēt, bet mēs redzam koridorā kopumā uh, veiksmīgu virzīšanos uz priekšu. Tālāk, kas attiecas uz uh, dzelzceļu um, piekļuvi koridoram Mums ir izdevies uzlabot arī TNT noregulējumu, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešams vēl papildus investīcijas, jo īpaši tas sakāms par uh, dzelzceļa slīdēm, piemēram, uh, Polijā un arī citviet. Vēlos teikt, ka uh, mūsu prioritātes ir ņemtas vērā nacionālajos uh, plānos. 35 eh, miljārdi ir tikuši paredzēti tieši eh, koridoru prioritātēm. 50 eh, miljārdi jau ir paredzēti, un es priecājos par šo solis priekšu. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi uzsvērt to, ka mums ir izdevies labi pārvaldīt šo koridoru. Mēs regulēri tiekamies ar visām iesaistītajām pusēm, un mums sadarbība notiek uzticības uh, gaisotnē. Tātad mēs strādājam dažādās uh, darba uh, grupās, kas runā tieši par specifiskām tēmām. Vēlos arī skaidri pateikt, ka pārobežu projektos mums ir izdevies uh, panākt skaidru vienošanos divpusēji, trīspusēji. Es domāju, ka to nemaz nebija tik vienkārši panākt, bet tas parāda, ka sadarbība Eiropas līmenī var darboties. Un uh, vairāk nekā divi miljardi no CEF ir uh, paredzēti tieši šim uh, koridoram, tāpēc es domāju, ka tas ir veiksmīgs solis uz priekšu. Tātad mums joprojām ir jādomā par pārobežu projektiem, jo īpaši par šiem trūkstošajiem eh, posmiem, eh, piemēram, eh, Osri investē tajā. Un te es vēlos atsaukties uz Matju Grošu teikto, ka mums tomēr neizdodas īstenot to, ko mēs vēlamies tieši pārobežu jomā. Un mēs vēlamies mēs vēlamies uzsvērt, ka prioritāte mums joprojām ir preču pārvadāšana. Mums ir um, kopumā veiksmīgs uh, projektu plāns, bet ir daži projekti, kas nav pienācīgi sagatavoti, piemēram, mēs um, nesam uh, atrisinājuši jautājumu par um, zemes īpašumiem un citiem aspektiem. Tālāk par eh, CF efektivitāti. Ja mēs paraugamies uz šo koridoru kopumā, mums ir 3 miljārdi eiro, kas ir paredzēti un arī uh, eh, kohezijas valstis ir gatavs eh, investēt šajā jomā. Mēs esam veduši sarunas. Un ja 97% atvēlēto līdzekļu ir tikuši apgūti, uh, ja šie līdzekļi ir pilnībā uh, izmantot, es domāju, ka tā ir tik tiešām, tas ir veiksmīgs risinājums. Mums ir jāstrādā arī turmāk pie um, mērķiecīgiem TNT projektiem. Mums nevajadzētu pārtraukt šo uh, projektu tikai tāpēc, ka mums nav nepieciešamā finansējuma. Es domāju, ka CEF ir parādījis, ka mums ir iespējams panākt uh, Eiropas līmeņa pievienoto vērtību, tāpēc es vēlētos, lai reģionālā pārvaldība arī turpmāk uh, notiktu uh, saskaņā ar šo koridoru konceptu. Un mums ir jāstrādā pie noteiktiem uh, principiem, tātad use it or lose it. Ir jāizmanto visi piemie līdzekļi, un Tad mums var izdoties panākt rezultātu. Tālāk par šo instrumentu uh, kopuma izmantošanu. Jā, ir jomas, kurās mēs uh, šo to varam uh, pieslīpēt, bet pie tā mēs arī strādājam. Lielas paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies! Un tagad vārds Balaškungam. Pat Kauksam Brink Orts vārdā. Viņi nevarēja ierasties, tātad jums eh, vārds katram uz piecām minūtēm. Jā, gol. Bon, <laughs> pat, kaut, pat kaut kas eh, il ne, il ne, il ne pas là, alors... Pats eh, Koks nevarēja ierasties, tad es runāšu par viņa jautājumu un angliski priekšsēdētāji. Tātad es tiku aicināts runāt par šo te uh, garāko uh, koridoru kur koordinē mans kolēģis Pēts Koks. Deviņi tūkstoši trīs simts kilometri dzelzceļa, tas ir daudz mazāk nekā Reinas Alpu koridorā. Tātad tas ir garākais koridors. Mums ir izdevies panākt lielāko progresu eh, Skandināvijas eh, vidusjūras eh, koridorā. 740 metru uh, dzelzceļš. Tātad šis ir cits koridors, bet līdzīgas problēmas kā citos gadījumos. Koks kungs vēlējās pieminēt uh, līderības jautājumu, tātad uh, koridoru pārvaldības jautājumu. Un viņš vēlētos runāt par ideju uh, laboratorijā. Ir uh, septiņas uh, dažādas idejas ar uh, specifisku pieeju. Tātad šī te peer-to-peer -peer pieeja. Un, protams, svarīgākais. Mums ir divi lieli pārobežu uh, projekti Viens ir pie Brenners eh, tuneļa. To ir paredzēts pabeigt līdz 2017. gadam. Ja izdosies to pabeigt, tad varbūt mums eh, būs garākais eh, šāda veida tunelis pasaulē. Otrs projekts eh, ir eh, šādas, šīs te tunels pie Dānijas, jautājums, pie kur strādā Dānija. Joprojām atvērts ir jautājums par uh, piekļuvi un no uh, Vācijas puses tas varētu uh, tikt atlikts. Tātad varbūt to varētu pabeigt līdz 2028. gadam. Izaicinājumi nākotnēji - interoperabilitāte, digitalizācija un uh, decentralizāciju. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds vēlēšu kungam. Paldies! Tagad es uzstāšos savu kolēģa Lorenz Jan Brinkhort vārdā, kas ir Eiropas koordinātors eh, vidusjūras koridoram. Viņš aicināja man teikt eh, dažus vārdus par TNT eh, sasniegumiem. Vispirms par šo Slovēnijas dzelzceļa projektu kas tikta uh, paveikts līdz 2016. gadam, nodros, nodrošinot arī sasaist ar ostu. Tālāk piekļuvi no mm, Milāns Malpensas uh, eh, lidostas. Un ik viens zina, ka svarīgākais projekts šajā uh, līnijā ir uh, Lionas Turīnas dzelzceļa savienojums, kas būs uh, pirmais savienojums starp rietumu un austrumu uh, reģionu uz dienvidiem no Alpiem. 58 km. Uh, šis projekts tiek atbalstīts gan no Francijas, gan Itālijas valdības puses, un tuneli ir paredzēts pabeigt līdz uh, desmit gadu laikā līdz 2028. gadam. Ir vēl arī eh, citas iespējas, jauns dzelzceļa savienojums starp uh, eh, Lionu Turīnu, lai varētu uh, pārvietot uh, satiksmi no ceļa uz dzelzceļu, tālāk um, savienojums starp Spāniju un Marseļu, kapacitātes. Uh, uzlabošana uh, pēc peronas uh, savienojumam. Tālāk vēl arī uh, citi uh, projekti Spānijā, savienojums starp Spāniju un Franciju, un Ungāriju un Sloveniju. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, Figreša un Perpiņāna sadarbība starp Spāniju un Franciju ir jāpastiprina, un visus pārējos priekšlikumus jūs redzat te uh, slaidā, kas ir redzams uz ekrāniem. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Lielas paldies Balaškungam, un tagad bez liekas kavēšanās uzsāksim debats par uh, otro paneļu diskusiju. Uh, uz trim minūtēm vārds Vimam Vandekamp kungam. Jums vārds. Dank u zeer. <clears throat> Ik zag in Priekšsēdētājs kundze, paldies! Uzaicinājumā uz šo sēdi es redzēju, ka Brajans Simpsons tagad ir uh, ūdens uh, jūras maģistrāļu un jaunās ilgtspējas koordinators. Vai tas ir jauns nosaukums vai tas ir tikai tāds goda tituls? Kas te tagad notiek? Turpināšu holandiešu valodā, saka runātājs priekšsēdētājs kundze. par šo vienu jūras uh, logu ir bijis uh, dzirdēts daudz kritikas, single maritime window. Es gribēju labprāt kaut ko dzirdēt no Brājana, ko viņš par to domā, jo mums ir uh, tāds iespējas radies, ka komisija sāks šo jaunu darbu no jauna kā tas galu galā tiks regulēts. Es gribēju arī vēl Simpsona kungam pavaicāt, kādas, ko jūs darāt, kā jūs sazināties ar jūras starptautisko organizāciju, jūrniecības starptautisko organizāciju, jo tā atrodas Londonā. Vai jums jau ir izveidojušies tādi cieši kontakti ar eh, šo organizāciju un ko mēs tur varam palīdzēt? Tagad Paisas kundze. Es esmu pret to, ka uzturēšana tiek iekļauta TNT koridoros. Arī dalībvalstīm ir jāuzņemas sava atbildība. Ja dalībvalsts to neuzņemas, tad tās nav pelnījušas koridoru. Gribēju teikt skaidru un gaišu. Ir tikai um, viens izņēmums - Donas, Donavas um, kanāla gultnes padziļināšana. Mums uzskatām, ka tās ir investīcijas, bet vai visa Eiropas komisijā domā tāpat? Kaimiņu valsts. Andors Delī ir devies prom, bet nesen ar viņu uh, norunāju veselu vakaru ģeopolitiskās attiecības Eiropā un kaimiņu, at, kaimiņu valstis, tā ir ļoti svarīga kombinācija Eiropā. Transports, mobilitāte kaimiņu valstis Eiropā īstenībā var arī labāk eh, palīdzēt daudzināt ģeopolitiku. Jūs taču visi zināt, ko dara mūsu draugs eh, Krievijā, sūtot vilcienus līdz pat Kosovas robežām. Uh, Es nezinu, Paisas kundze, varbūt jūs varat kaut ko vairāk par to pastāstīt. Priekšsēdētāji, atkārtošu savu jautājumu Pāvēla kungam. Ir tādi transportētāji, kas nav uh, maksājuši par izbraukšanu caur Gotharda uh, tuneli, bet uh, maksā vienkārši 323 uh, eiro un brauc ar smago mašīnu cauri visai Šveicei. Vai jūs uh, varat kaut ko komentēt? Jūs arī bijāt pagājuši nedēļu klāt šajā sēdē ar šveiciešiem. Jūs vienkārši samaksājat par eiro viņieti un braucat uh, garām, nebraucot cauri šim Brennera tunelim. Un, ja nav pietiekami arī labas eh, piekļuvas iespējas tunelim, tad jau varbūt jūs arī neizvēlaties vilcienu kravu pārvedāšanai. Sēkī kungs. Jūs prezentācijā tika teikts, ka Franču valdība tagad strādā pie pārobežu projektiem, lai tos deprioritizētu. Briesmīgs vārds saka runātājs, citējot arī angļu valodā. Vai Olāns jau par to sāka runāt, vai uh, tas joprojām ir aktuāli arī uh, tagad Makronam esot prezidentam? Priekšsēdētāji, vai varu pateikt vēl kaut ko? tas, ka mums ir jābūt apmierinātiem ar cefu pašreizajā līmenī, nu, tā ir pārāk pasīva attieksme. Eitingers allaž saka noteikumi un papildvērtība. Es domāju, ka cefa ir labākais piemērs, kā šos principus apvienot Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai vajadzētu uh, vairāk cef līdzekļu, mm, arī ņemot vērā Brexit, nevis mazāk. Un vēl pavelkungam. Fenmārnas, Beltas tunelis, zaļie. Uh, Ziemeļvācijā to grib bloķēt. Es gribēju pavaicāt kolēģim Krāmeram, kam allaž Vācijā ir bijuši labi kontakti ar zaļajiem un labas attiecības. Nu, vai būtu, ka to varētu kaut kā atrisināt? Jāsaka, es ar kolēģi uh, Esteri de Langi biju Dānijā. Uh, Un eh, zaļajiem Vācijā ir, nu, pilnīgi trīskārša programma, tur, tur papildināt un papildināt. Vajadzētu kaut ko darīt. Paldies Vimam Frandekampam par visiem jautājumiem, pat ja neievērojat sev atvēlēto runāšanas laiku. Es atvainojos, saka Findekampa kungs. Jā, jā, es patiešām no sirds atvainojos. Labi. Ērtuga kungs, lūdzu. Yes, thank you first. Jā, Paldies jau vispirms par visām prezentācijām. Liels prieks jūs visus redzēt šeit Briselē. Es gribētu vispirms eh, uzdot jautājumu jums, Brain. Pirms divām nedēļām bijām Sicilijā, Katānijā ar transporta komiteju un diskutējām ar viņu pārstāvjiem. Viņi bija nedaudz abēdināti par finanšu situāciju sevišķi viņu ostām. Un viņi sūdzējās par um, Eiropas Savienības stratēģiju un tā tālāk, un tad es mēģināju paskaidrot, kā tad tas darbosies, kā tad būs šī uh, augšupējošā pieeja, vai būtu kaut kas pozitīvs, ko varētu teikt par šo ostu Katanijā, vai tas ir tikai pieņemts lēmums, vai kas būs jāpieņem. Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums Kurt ļoti skaisti, ka esi ieradies. Man ir viena piezīme un viens jautājums. Papildinot Vima Fandekampa teikto proti, ka Francijas valdība ir mēģinājusi atņemt šo prioritāro statusu eh, pārobežu savienojumiem. Ja tā tas ir, tad, protams, mēs gribētu dzirdēt atbildi. Un ja tāda ir šī situācija, varbūt būtu pamatoti pēc pieciem gadiem. Un es gribēju arī piemetināt, ka Eiropas projekti TNT eh, jomā ir bijuši ļoti veiksmīgi. Varbūt, ka nākamajā septiņu gadu periodā. Thank you vajadzētu tomēr arī pārdomāt kompetenču sadalījumu. Kopš esmu ievēlēts Eiropas parlamentā, allaž nākas dzirdēt, ka tad, kad valdības mainās, nomainās arī prioritātes un galu galā arī investīcijas, kas pirms tam varbūt eh, tika piesaistītas atbilstoši, eh, pēc tam vairs neatmaksājas. Es neesmu jurists, lai izvērtētu uh, vai patiešām ir nepieciešams grozīt līgumus, ja nē, tad es katrā ziņā lūgtu, lai turpmāk dalību valstis labāk paveiktu savu darbu un lai nu, nemainītos nostājas ar katru jaunu valdību. Otrs jautājums. Tad, kad mēs sākām strādāt pie likumdošanas, eh, mēs dzīvojām pilnīgi citos apstākļos. Pirms sešiem, septiņiem gadiem, nu tagad situācija ir mainījusies, mēs piedzīvojām emisiju skandālu, ir CO2 likumdošana, ir Ķīna, kas tagad arī ļoti aktīvi sāk ražot elektromobīļus, un mums ir nepieciešama infrastruktūra, lai varētu deko, dekarbonizēt satiksmi ja mēs runājam par šiem pamat koridoriem, core networks, vai varbūt, ka vajadzētu patiešām uzbūvēt attiecīgi infrastruktūru, lai varētu arī vairāk uz elektrību darbināmu transportu izmantot. Vai komisija ir jau par to domājusi, ko tā darīs nākamajā plānošanas periodā? Un uh, kur, ja tu neesi īstais, kam tu šo jautājumu uzdot, nu tad uh, nodot to tālāk saviem kolēģiem. Čūgi. Paldies, Ertuga kungs, iekļāvāties laikā. Meisners kundze, jā, liels paldies. Es eh, mēģināšu būt tik pat disciplinēta, cik kolēģis. Eh. Un nerunā tik ilgi, cik Vanderkampa kungs. Man tagad iet runas laiks. Pirmais jautājums Brainam. Mēģināšu runāt īsi. Runājāt par šo single window vienoto logu. Kāda ir pašreizie situācija? Tās ostas, kas izmanto to šobrīd, eh, saskars ar dubulto slogu, un eh, līdz ar to drīzāk tur ir trūkumi. Otrs jautājums ir par ostu uzņemšanas eh, aprīkojumu. Vai ir kādi līdzekļi, kam tam jau tiek veltīti? Jautājumi par uzturēšanu, par kuru uztraucas uh, ūdens ceļu uzturētāji, vai ir kādi līdzekļi, kas paredzēti, paredzēti uzturēšanai. Un runājot par eh, starpmodalitāti, kāda būtu situācija šajā jomā? Vočikovska kungs, eh, runājāt par eh, vismultimodālāko koridoru, par kuras atbildīgs kā tad ir par starpmodālajām platformām jūsu koridoriem? Runājāt par pāriešanu uz dzelzceļu uh, vienā nozarē, bet uh, kā tad ir ar pārēju uz ūdensceļiem? Sekī kungs. Situācija Spānijas ziemeļos un Francijā ir sarežģīta, bet vai ir kāds uh, progress paredzams šajā reģionā. Otrs jautājums ir par inovatīvo finansējumu. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Cik es zinu, pilot projekti, uh, projektu obligācijas, cik uh, zināms, līdz šim CEF nevarēja izmantot. Budvikungs. Um, Divi jautājumi pārobežu projektu. Jūs teicāt, ka vajadzētu nostiprināt uh, reģionālo pārvaldību. Vai tas nozīmē, ka e, reģioniem appuses robežām eh, vajadzētu vairāk pārdomāt eh, šos te eh, kopīgos mērķus, vai kā jūs to domājat? Un tālāk par šo te intermodalitāti. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, vidusjūras Skandināvijas koridors. Pietrošos pie mūsu viesošanās Sicīlijā. Uh, Vai ir tiesa, ka Roma nav pieprasījusi pietiekami daudz uh, uh, projektu, pieprasījusi tātad uh, Sicīlijai? Un otrs jautājums uh, uh, tilts uz Mesīnu. Vai tas tik tiešām uh, tik, tiks īstenots, jo to visi vēlas? Lielas paldies, Mēsnes kundze. Jūs uh, tik tiešām iekļāvāties jūras laik, uh, runas laikā. Uh, pretēji citiem runātājiem. Kramerkungs. Jā, arī jums liels paldies par uzstāšanos. Vispirms par uh, kuģu satiksmi. Mums te nav vajadzīgi nekādi tehniski uzlabojumi. Par uh, degvielu, kas tiek izmantota, uh, tā jebkurā gadījumā ir sliktāk nekā dīzeļdegviela. Uh, Tātad nav nepieciešama nekādi um, uzlabojumi, bet kāpēc šī te mašīnēļa joprojām tiek izmantota? Un kāpēc parādās šādi izmeši. Un kamēr nekas nekad netiek darīts, mēs varam stāstīt, ko mēs gribam, jo uh, šī te kuģu satiksme uh, arī turpmāk uh, būs ļoti videi kaitīga. Tātad, kāpēc nekas netiek darīts šajā jomā? Tālāk mēs daudz uh, dzirdējām par lieliem projektiem un uh, tuneļu projektiem. Es vienmēr saku, uh, ka uh, par simts uh, miljoniem mēs uh, varētu uh, ievērojami ietaupīt, uh, bet kā tad ir mūsu pieredze? Šis te, uh, gatav, tun, tunels ir gatavs. Uh, Vācija savu ir izdarījusi, bet, piemēram, Itālijā nekas netiek darīts. Brenner tunels. Um, tam bija um, jābūt gatavam jau uh, sen. Bet, uh, um, ja Vācijā investīcijas ir īstenotas, tad citviet nekas netiek darīts. Tātad tie vienkārši traki projekti. Uh, Pavaicājiet, kāda ir situācija ar piekļuvs eh, ceļiem Vācijā. Eh, nekas netiek darīts, eh, tuneļi tikai tiek būvēti un netiek domā, domāts par um, pieejas ceļiem. Um, jāsaka, ka um, ehm, ceļu um, būvniecības, jeb tuneļu būvniecības lobbyus neinteresē tas, ka mēs varētu uh, šo savienojumus atrisināt pavisam citādi. Šis te Gotthard tunels arī ir viens no uh, šādiem te neveiksmīgiem projektiem. Protams, ka mēs, mums ir nepieciešams vairāk līdzekļu, bet mums neizdosies eh, panākt savus mērķus tikai ar uh, lielāku finansējumu. Varbūt dažus uh, tuneļus nevajadzētu būvēt, bet vajadzētu padomāt par citiem risinājumiem. Un, uh, man būtu jautājums arī uh, komisijai. Gau galā uh, ir jāizdara spiediens uz dalībvalstīm. Uh, piemēram, šis Berlīns-Minhens uh, projekts Eiropas uh, pievienoto vērtību neizdodas sanākt, tāpēc, ka, panākt, tāpēc, ka to bloķē dalībās, tāpēc, ka tās pieturās tikai pie sava egoistiskā uh, skata, nacionālā skata, un uh, komisijai kaut kas ir jādara. Dominiks Rikē ir atkal atgriezies. Šie tie 800 metri Brisele, Valenciena, nu, vienu stundu varētu laiku ietaupīt bet jau uh, 25 gadus mums neizdodas to panākt. Tagad tuneļi ir gatavi, bet piekļuvas ceļi netiek būvēti. Un mēs gal galā uh, būvējam tikai gaisa pils uh, un nedomājam par uh, realizējumu. Mums ir jāstrādā pie uh, prioritātēm Vācijā netiek eh, darīts nepieciešamais, Itālijā netiek darīts nepieciešamais, bet mēs eh, tikai pievēram acis. Un kā tad gal galā eh, reaģē dalībvalstis? Es dažus projektus vispār nepieminēšu, jo nav jau vērts. Paldies! Lielas paldies! Krāmeri kungs! Tagad došu vārdu pārējiem klātesošiem divām minūtēm. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu pateikties koordinatoriem par uh, jaunajām ziņām, ko viņi mums sniedz vispirms jau Simpsonu kungam. Un gluži kā Marinkampa kungs arī es gribētu vaicāt jums uh, par rezultātiem, vai var runāt par jauniem jūras ātrgaitas ceļiem, vai būs jaunas uh, sasaistes starp um, ostām, vai varēs veicināt uh, transporta plūsmas starp ostām. Otrs uh, jautājums Vačakovska kungam. Uh, tunelis, uh, par kuru runājāt, uh, varētu kalpot par labu piemēru turpmākai darbībai, bet eh, kāda tad varētu būt secinājumi, kurus mēs varētu izdarīt eh, turpmākajiem koridoriem? Vanden Kampkungs eh, runāja par uzturēšanas izmaksām, bet kad mēs veidojam kādu projektu, tad ir jau iepriekš jāparedz alternatīvas, lai izvairītos no um, bloķēšanas un nodrošināt šo uzturēšanu. Sekikungs, par eh, Atlantijas koridoru. Francijas pusē pārobežos starp eh, savienojamība vairs nav prioritāte, jūs teicāt, un arī citur eh, šī ir problēma. Man bija tāds pieticīgs ziņojums par loģistiku, kurā teicu, ka ir jāizmanto semestris šo mēģu sasniegšanai. Semestris ir jāizmanto, ja nepieciešams, lai varētu izdarīt spiedienu uz uh, ministriem, finanšu ministru. Daudzi neko nedara un pat uh, pilnībā atstāja novērtā šos projektus. Makrona kungs taču ļoti labi zināja, kāda lēmuma ir pieņemti, līdz ar to viņi jāpiespiež rīkoties, jāsaka Makrona kungam, jāsaka frančiem un arī citiem Eiropas uh, iedzīvotājiem, ka ja esat eiropieši, tad uh, pildiet uzņem, tās saistības, kuras uzņemāties Briselē. Tikai tāpēc, ka cits eh, prezidents eh, ir to parakstījis, tas nenozīmē, ka var neievērot saistības. Man tik tiešām tas jau ir apnicis. Tiek apgalvots, ka Spānijas eh, tālbraucēju šoferi veiks dempingu Francijā, bet eh, Francija nemaz neievēro saistības, kuras uzņēmusies agrāk. Francija ir jāatver dzelzceļu transportam ceļš, pretējā gadījumā cilvēki izmanto sauzemes ceļus, eh, auto ceļus. Jebkurā gadījumā priekšsēdētājs kundze, es gribu paust savu sašutumu Es saprotu, ka jūs esat ļoti aizņemti, bet eh, ja sakām, ka vienīgā problēma ar šim koridorim ir šie 120 metri, nu tad tas nu gan nav sevišķi ticams. Mēs varam diskutēt par finanšu perspektīvām, par eh, daudzgadu finanšu schēmu, bet es gribētu uh, lai komisija nopietnāk uh, uztvertu šo uzdevumu, jo mēs to uztveram ļoti nopietni. Paldies, Salīnīkungs, divas minūtes. Paldies! Es nevarēju piedalīties pirmajā debašu daļā uh, aviotransporta problēmu dēļ. Es būtu gribējis um, padziļinātāk diskutēt uh, par eh, pieejamiem finanšu resursiem un par veidiem, kā mēs grasāmies eh, ieviest eh, starpsavietojamību signalizācijas sistēmu un RTMS. Tādēļ jautājums būtu Sakikungam par to, ka teorētiski mēs lūdzam tādu plašu uh, jomu šīm investīcijām, taču RTMS gadījums ir tas, kurā varbūt varētu izmantot alternatīvu finansējumu, kā piemēram Junkara plānu, EFSI un citus uh, instrumentus. Pirms trim gadiem iepazīstināju ar pilotprojektu par uh, finansēšanu strateģiskākajām dzelzceļa transporta daļām. Līdz ar to man būtu jautājums par RTMS. E uh, Eh, atvainojos par to, ka uzdodu par vēlu, eh, taču, diemžēl, nevarēju, kā jau teicu, piedalīties eh, pirmajā daļā. Paldies, Bilbao kundze! Liels paldies, priekšsādātājs kundze, par to, ka esat tik dāsna. Atvainojiet, lūdzu, par to, ka nevarēju piedalīties visās debatēs. Tik tiešām bija aizkavēšanās. Uh, Eh, zivsaimniecības eh, komitejā, kur es biju ēnu referente. Es gribētu ļoti īsi vērsties pie Seki kunga. Ailas kundzem jau to teicam, ka šeit runa ir par inovatīvu finansējumu avotu atrašanu, bet kas gan ir, kas gan varbūt vēl inovatīvāks par uh, to saistību izpildi, kuras cilvēki ir uzņēmušies. 2013. gadā jau bijām definējuši Eiropai prioritārus projektus, bijām definējuši arī tās ostas un lidostas, kas būtu jāsastāista, lai nodrošinātu šo starp savietojamību. Un runājot par starp savienojamību, jau runājām par šīm metro kartēm, lai risināt tās grūtības, kādas izcēla pat Eiropas komisijas savā ziņojumā. Piemēram, 1% Eiropas Savienības eh, IKP tiek veltīts robežu uzturēšanai. Eh, transporta sastrēguma dēļ, tīkla pārslēdzes dēļ un tā tālāk. Un mēs to tiešām varam konstatēt. Mēs, kas dzīvojam Basku zemes pierobežām, um, tātad Francijas un Spānijas pierobežā ar to saskaramies. Man ir bail braukt pa šiem ceļiem ne tikai tāpēc, ka tur ir daudz izmešu CO2, ne tāpēc, ka tur nav nodrošināta starp savienojamība, bet tīri drošības iemeslu dēļ. 2014. gadā tika noslēgta vienošanās starp uh, parlamentu un padome, kurā tika norādīts prioritātes. To vidū bija projekti, kam bija pievienotā Eiropas eh, Savienības vērtība. Eh, tā laika tāds pat komitejas priekšsādētājs to ļoti labi zina. Tur vajadzēja finansēt tikai tādus projektus, kam bija prioritāra Eiropas Savienības vē, pievienotā vērtība, un neko mēs tur nepanācām. Tad jautājums ir par to, kas gan varbūt vēl inovatīvāks kā saistību pildīšana. Dažos reģionos uh, Mēs investējām šajos projektos, bet tas nepie kā nenoveda. Tas bija pilnīgi strupceļš. Tad kādas inovācijas tur vispār var būt? Par kādām inovācijām var būt runa? Daži investēja un beig beigās zaudēja naudu, jo šīs investīcijas netiek izmantotas. Un vēl, ja mēs vēlamies stimulēt privāto sektoru, lai tas eh, aktīvāk iesaistītos transporta nozarē, tad ir jā, nodrošina, zinām, tiesiskā drošība. Jābūt uh, šai nozarei drošai. Ja valstis to neiedrošina, tad uh, nekas uh, nevar izdoties. Ja mēs vēlamies, lai nozara vairāk iesaistītos, tad ir jāiesaistās dalībvalstīm, ministriem. Ja tas nenotiks, tad rezultāti nebūs. Šobrīd par Atlantijas maršrutu nav nekādas pozīcijas eh, no Francijas puses eh, šobrīd Francijas nostāja ir nepieņemama. Šķiet, ka Spānija laimīgā kārtā beidzot ir mainījusi viedokli, taču es gribētu lūgt izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās ievērotu saistības, kuras ir uzņēmušās. Mēs nevaram nemitīgi pārskatīt projektus, kurus kopš 94. gada ir definējuši, des, definējusi padome. Mēs nevaram pārskatīt katru katrus, eh, katru desmitgadi šos projektus. Eh, tā tik tiešām ir ņirgāšanās. Es domāju, ka ir jāatrisina pilnīgi noteikti šī problēma. Mēs varam runāt gari un plaši par visu, kur vien vēlamies, bet vispirms ir jārisina šis jautājums. Paldies, Bilbao kundze. Man arī bija pāris īsu jautājumu. Pirmkārt jau visi koordinātori viensprāts par to, ka jā, vajag vairāk subsīdiju. Arī mēs, mūsu komitejā, esam viensprātis, ka jābūt um, cef vairāk uh, investīciju, taču būsim piesardzīgi, jo man nepatīk uh, vārds blendings. Uh, Jā, blendings, bet eh, nevajadzētu aizstāt eh, investīcijas ar blendingu. Vispirms jau ir jācīnās par līdzekļiem un pēc tam raucīsimies, kā varam to savietot. Otrā mūsu cīņa pēc būtības, kā jūs to teicāt, Slinikungs, ir šāds. Eh, nav pieņemami, ka Junkera fondā ir ļoti maz uh, līdzekļu veltīti transportam. Tas patiešām nav pieņemami. Arī es uzskatu, ka mums vajadzētu būt paškritiskiem, pat, uh, ja mehānismi, starpsavienojumības mehānismi kalpoja kā svīras, tomēr ir arī dažāda kritika nepieciešama. Uh, par ilgspējību struktūrām, par uh, ietekmi uz vidi un uh, finanšu caurskatāmību uh, runājot, uh, mums vajadzētu būt uh, tālredzīgākiem. Jautājums ir par to, vai jūs esat viensprātis un uzskatāt, ka tik tiešām tā ir. Otrs jautājums. Man ir ļoti grūti pieņemt šādu lietu. Jūs teicāt, ka jā, tik pārtraukti būvdarbi, jo cilvēki negribēja eh, troksnī, bet mēs šeit neatbalstām projektus, kas ir pretēji iedzīvotāju interesēm. Tad man jautājums par to, kā tad, eh, kad tad cilvēki tiek informēti par projektiem un kā tiek ņemts vērā viņa intereses. Vēl es piekrītu kolēģiem, kas saka, ka ir eh, pārāk plašas dimensijas projekti. Piekrītu Vandenkampu kungam, kurš teica, ka ir jādomā par alternatīvām, jo šis posms uh, noslēgsies tikai 2038. gadā. Uh, ko, ko tad mēs darīsim konkrēti? Vai mēs vienkārši nogaidīsim Es domāju, ka ir jāizmanto izdevības. Eh, un mēs nedrīkstam gaidīt vienkārši sakristotām rokām 2038. gadu, ņemot vērā to, ka piesārņojuma līmenis eh, šeit ir ļoti liels un par to nebitīgi arī tiek runāts eh, plašsaziņas līdzekļos. Tālāk jautājums par jūras transporta ceļiem un koridoriem. Okeāni un jūras ir nākotne. Mēs vienmēr aizmirstam izcelt šos jautājumus. Kā tad veicināt jūrniecības nozares uh, uh, veicināšanu? Labdien, Marinesku kungs, jūs nedaudz esat nokavējis. Došu laiku jums atbildēt. Sākšu ar Seki kungu, jo viņam ir jāpaspēj vilcienu, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ļoti īsi pāris komentāru, kas eh, piesaistīja man uzmanību. Pirmkārt, mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi tam, kas notiek Francijā un lēmumiem, kurus um, grasās pieņemt Francijas valdība. Mēs, nekas vēl nav beidzies, mēs, protams, nevēlamies iejaukties. Uh, esam noskaņoti optimistiski. Un jautājums ir par Eiropas saistībām, to starp uh, atbalstu veiksmīgai iekšiet vienotā tirgus attīstībai. Un citi jautājumi tiks uh, cieši uzraudzīti. Tas ir viss, ko var pagaidām pateikt. Un uh, mēs. Uh, ļoti rūpīgi tātad sekosim tam visam un varbūt, ka būtu arī liederīgi nākotnē vēl atsevišķi diskutēt par šo jautājumu. Tālāk jautājums par eh, Basku zemes eh, reģionu. Situācija uzlabojas. Eh, šobrīd viņi seko jaunajai CEF regulējumu to starp uh, projektu definīcija koridorī tiek sakots uh, DJ Move ir arī uzlabojumi šajā ziņā, un mēs uh, pozitīvi vērtējam to, kas notiek uh, Francijā, un uh, uzmanīgi sekojam līdz arī tam, kas notiek otrā robežas pusē. Un tālāk jautājums par pārmaiņām Mēs atbalstām pārējais mehānismus, kas uh, ļauj sasniegt labākus rezultātus, kā vilcienu pielāgošana un citi. Es domāju, ka varam runāt par diezgan interesantiem pavērsieniem. Runājot par projektu obligācijām, tie ir priekšgājēji Junkeram plānam. Vairākas lietas ir īstenotas. Un es domāju, ka mēs detalizētāk uh, par inovatīvo finansējumu runāsim ziņojumā un esam jūs rīcībā, ja jums būtu vēl kādi konkrētāki komentāri. Atvainojiet jums vis, atvainojos visiem klātesošajiem, taču, uh, diemžēl, man ir jāpaspēj vilcienu, kas izbrauks savlaicīgi, jo ierodoties šeit, visi vilcieni kavēja. Uh, Liels paldies, ka atbildējāt uz uh, jautājumiem, saka kungs. Sazināsimies ar jums, ja vēl būs kādi jautājumi, un esat laipni lūgts mūsu komitejām. Un tagad vārds uh, Budviga kungam. Budviga kungam. Yes. Uh, also, uh... Paldies. Īsmail, es vienmēr. Mm, ar prieku nāk uz parlamentu, jo, manuprāt, Eiropas deputāti ir labi cīņu biedri, lai pieprasītu saprātīgu budžetu CEF. Mums šis atbalsts noteikti ir nepieciešams. Mēs arī vislabāk zinām, kas ir nepieciešams dalību valstīm. Jautājums par nākamo DFS Tas būs lēmums ne tikai par Eiropas turpmāko attīstību, bet arī par to, vai septiņus vai četrus uh, gadus mūsu gadījumā veiktais darbs tiks turpināts vai apstādināts. Patiesībā aizvien no jauna nāks atgriezties pie, šī Eiropas, uh, pie šīs Eiropas papildvērtības. Ja es uh, patiešām um, īstenoja lielus projektus, tiem ir jābūt ar šo Eiropas firmas zīmi. Kolēģim Sekī arī ir jādodas prom, bet arī ziņojumā bija daudz eh, labu priekšlikumu, ko varētu darīt vēl papildus, lai varētu garantēt šo Eiropas papildu vērtību. Un arī kopīgajā koordinatora paziņojumā mēs teicām, ka tas ir nepieciešams, jo tas ir veiksmīgs modelis un būtu uh, patiešām nepiedodami šo modeli uh, laust. Eiropas Savienībā ļoti daudzās jomās ir izdevumi arī uh, tādās jomās, kas negarantē šo Eiropas papildvērtību, drīzāk uh, palīdz kaut kādus uh, nacionālās atšķirības izskaust. Tālāk, ja runājam par identifikāciju, tagad ir trešais darba plāns ar dalību valstīm, tam tas tagad gaida zaļo gaismu. Piekrišana ir dota. Mēs varam, protams, eh, runāt par darba plāniem, bet nevaram tiešā veidā dalību valstu ieplānotajā iejaukties par piebrauktuvēm. Ir Vīne Bratislava īstenota, Vīnes eh, jaunā pilsētas daļa ir eh, savienota. Mēs patiešām esam guvuši panākums. Tas gan ir arī atkarīgs no katra projekta atsevišķi. Mēs ar Kārlu izstrādājam priekšlikumus, kas, protams, eh, mēģina iet vēl tālāk. Mēs gan nevaram pilnīgi visu ietekmēt, mēs nevaram konkursu procedūru ietekmēt. Ja mēs runājam par reģionālo atbalstu, nu nevajadzētu šeit eh, atļaut nekādus pārpratumus. Mums katrā ziņā ir jāparūpējas par tādu līdzekļu apvienošanu, kādēļ tad es nevarētu ar reģionāliem līdzekļiem uh, veicināt tādu struktūru veidinu, veidošanu, kas uh, veicinātu izaugsmi. Kādēļ tad es nevarētu līdzekļus no dažādiem uh, instrumentiem jau kopā Ja visiem būs par maz līdzekļu, nu tad Eiropa nedarbosies pietiekami labi. Ja mēs šos līdzekļus kombinējam, tas patiešām ir veiksmīgi. Nu, nevajadzētu arī, protams, dalību valstīs radīt bailes, tas mums nav nepieciešama. Vajag tādēļ visu arī pietiekami labi izskaidrot. Vēl par finansējumu runājot, gribēju pateikt, ka ir jāsaprot, ko var darīt vēl labāk, kur ir šīs kombinācijas iespējams, un visi, kas vēlas šo vienoto, savienoto Eiropu, lūdzu cīnīties par labu atbilstošu budžetu, jo ar grantiem vien nepietiks. Mēs tikai kopīgiem spēkiem varam uh, kaut ko panākt. Inese, atbildot tev dažos vārdos. Uh, Protams, ka visiem ir jāiesaistās pietiekam atbildīgi projektu veikšanā. Paldies, paldies par jūsu atbildēm. Simpsona kungs, lūdzu, jums tagad vārds. Paldies, gribēju pateikties. Jums par izrādīto interesi. Ja mēs runājam par jūrniecību un loģistiku, e, tur arī ir vērojams kavēšanās, mums ir. Bet katrā ziņā jūrniecības sektorā ir jāievieš jauninājumi, mums ir jādomā par e, digitalizāciju, jāiet e, kopsolī ar laiku. Un šis single window, ko pieminēja Gezīna, vai tas ir trūkums vai ieguvums? Man īstenībā tas uh, būtu paprātām, es uzskatu, ka tas ir argumentēti, bet mēs nevaram runāt tikai par vienu vienīgu šo single window. Tie, kas neatbalsta tā ieviešanu. Ja Tie labprāt vēlētos, lai smagā automašīna no Portugāles uz Dāniju brauktu ar septiņiem, astoņiem atšķirīgiem dokumentiem, nevis vienu vienīgu dokumentu. Tādēļ šo single window es nu dienu atbalstu. Tika runāts arī par uh, Spānijas, Itālijas sadarbību, lai to atrisinātu. Mēs šajā darbā esam ļoti aktīvi iesaistīti. Izmaili par Sīcīliju runātu. Ja mēs runājam par jūru maģistrālēm, mēs nevaram piešķirt resursus tādai ostai, kas nav nav e, tāda ļoti e, svarīga lielas nozīmes osta. Tādi noteikumi mums ir jāievēro. Un ja ir um, jūras maģistrāls, tad vismaz divām valstīm ir jābūt iesaistītām projektā. Jūs varat teikt, ā, nu es tam nepiekrītu, tās ir pilnīgas blēņas. Es tam arī nepiekrītu, bet tādi ir noteikumi. paplašinot savas darba aktivitātes, mēs mēģinām kaut ko mainīt, skatāmies, kādā veidā sadarboties ar noteiktajām ostām, jo, piemēram, Zviedrijā, Somijā arī ir citas ostas vēl, uh, kur ir iespējams kaut ko darīt, kur ir iespējams tām palīdzēt, lai ostas varētu šos savienojumus uh, izveidot. Protams, ka mēs vēlamies šos savienojumus ar ostām. Tagad ostas vēlas šos savienojumus pretēji iepriekšējiem uzskatiem. jo gal galā no tā ir atkarīga arī um, ostu industrija kopumā. Ir arī privāti operatori, kas ir ļoti aizdomīgi noskaņoti pret citām ostām, kas darbojas pie vienas valsts ostās, bet tagad šī interese jau ir uzkurināta. Mīhaila, mašīneļa, tas ir briesmīgi, tas ir briesmīgi, briesmīga degviela. Uh, Es gribētu, protams, lai būtu kaut kādas alternatīvas tāpat arī fosilajam kurinājumajam, jo arī sašķidrinātā dabas gāza ir fosilais kurināmais. Mums ir jāsaprot, kādi tad ir labāki varianti, jo patiešām šī bunkereļa ir briesmīga. Tas ir vienīgais, ko es par to varu teikt. Gezīne Jūs runājāt par šīm ostu uzņemšanas uh, iekārtām, ierīcēm, bet ir jābūt atkal šim savienojumam starp divu dalību valstu uh, port reception facilities. Vēl dažas detaļas, Bilbao kundze. Viss, ko jūs teicāt, es jums varētu pilnībā piekrist, bet jūs to <laughs> sakāt nepareizajiem adresātiem. Uh, Tas jums ir jāsaka dalību valstīm, jo dalību valstis ik pa četriem gadiem maina savu viedokli, tagad tās pārlec pie viena projekta, tad pie cita. Tas mums patiešām sagādā lielu vilšanos. Mēs mēģinām tādu ilgtermiņā politiku ieviest, un tad dalību valstis tur, nu, visu laiku maina valdības. Priekšsēdētais kundze, jūs esat mana ne, nedēļas, ne pat gada varone, sakot, ka nākotne un uh, jūrniecība ir mūsu nākotne, un tā ir ļoti svarīga. Aleluja! Paldies, nu redz, cik vienkārši ir uh, cilvēkus padarīt laimīgus, saka priekšsēdētāji. Labi, turpināsim. Tēž, la parole est à vous pour répondre à l'ensemble des questions. Pēcas kundze, lūdzu. Runātāji nav izlaikts mikrofonu. Ora. Um, ik begin, ik begin uh, I start with, uh, with Wim van de Kamp. Um, uh, Wim, vervoer als... Wim, sākšu ar atbildi tev. Rotterdamā 6. martā notiks nu, liels uh, kongress uh, par jums, uh, par jūs interesējošiem jautājumiem. Protams, ir jādomā par labākiem kravu pārvadājumiem Eiropā, zaļākā veidā. Bet tad, kad es būšu mm, a, pati piedalīsies kongresā, es jums varēšu labāk atbildēt. TNT mm, nav iekļauta uh, uzturēšana, vai to vajadzētu tur iekļaut vai nē, bet ja mēs dalību valstīs veidojam infrastruktūru, it sevišķi ar tām da dalību valstīm, kurām nav tik daudz līdzekļu, tad arī mums ir jāuzņem sava atbildība, ir jāapzina, vai dalību valstīm ir pietiekami daudz naudas, lai uzturētu šo infrastruktūru, jo citādāk, nu, Dievs zina, kas tur notiks tālāk. Ja jūs uh, uh, noliet asfaltu, jaunām ceļām, uh, uzliekat jaunas dzelzceļa sliedes, tad, protams, jums uz 50 gadiem vēl ir paredzēts budžets, lai to varētu uzturēt. Tam tā ir jābūt. Ir, protams, daudz pievilcīgāk uh, taisīt jaunus ceļus, uh, jaunus dzelzceļus, nekā tos uzturēt. Par Donavu runājot, es jums nepiekrītu, ka tās ir investīcijas, tā ir uzturēšana, bet visās regulās, sākot jau ar CEF un citām, Donavas uzturēšana, uh, gultnes padziļināšana, uh, To var darīt ar īpašu aprīkojumu. Un eh, mēs no Bulgārijas šorīt dzirdējām, ka TNT eh, projekts virzās uz priekšu, ka šis eh, rak, kuģis racēs ir tur nonācis un darbi jau drīz sāksies. Mēs esam ļoti gandarīti, ka tas notiek, un rakšana jau drīz sāksies. Protams, ir nepieciešams arī aprīkojums, īpaši kuģi, lai to veiktu. Un to var izdarīt ar ES fondu palīdzību. Kaimiņu valstis. Kaimiņu valstis ir tik svarīgas, jo, ja, protams, ir šāds koridors, runāsim par Sērbiju. Tā ir vidū Tur ir Iron Gate, kas tur atrodas vairākus mm, jau gadus, vairākas desmitgades, bet tagad šī aparatūra ir jāatjauno. Un, ja jums nav līdzekļu, jūs to, protams, nevarat izdarīt, un koridoru nevar uh, uzcelt. Tādēļ ir jābūt arī modernizācijai. Tā, tai ir jāparedz līdzekļi uh, attiecīgajā budžeta schēmā. Maisners kundze? Nē? Ok, ok. there... Nevaru vairs ne sekundi ilgāk runāt. Intermodalitāte. Mēs par to maksājam, Mēs, protams, vēlamies, lai arī no ostas eh, varētu nokļūt uz vilcienu. Un tas ir jau darīts vairākās ostās, vairākās valstīs, arī Donavas eh, projekta ietvaros. Heavy oil. I tell you about heavy oil. <laughs> Later. Par bunkurēļu runājot. Labi, man vairs nav laika. Peisas kundze, paldies, Balaša kungs jau ir devies prom, tad došu vārdu Pavelam. Es patiešām atļāvos jūs saukt uh, Kristītē vārdā, jo jūsu uzvārds ir pārāk sarežģīts. Paldies! Mēģināšu apkopot jautājumus. Kurš tad īsti kuru bloķē? Jā, nu, tas arī nelabvēlīgi ietekmē infrastruktūras attīstību, un īstenībā tas ir visai tipiski. Vim Fandekāmp, jūs teicāt, ka zaļie bloķē šīs fermenta belta procedūras, bet tas ir viss saistīts arī ar um, juridiskajām procedūrām. Bet kas tad notiek? Tas, protams, atstāja arī, tas nozīmē kaitējumu uz uh, vietējo sabiedrību, Priekšsēdētājs kundze pieminēja arī citus pro projektus. Mums, protams, ir jārunā par pareizo pieeju. Ir jābūt arī šai pieeja no apakšas uh, uz augšu, ir jākonsultējas ar cilvēkiem, ja runājam par skaļumu, troksni, ko uh, rada dzelzceļš. Kam tad eh, šeit būtu jāsadz eh, finansējums eh, Deutsche Bahn vai, piemēram, Eiropas Savienībai, bet vajadzētu būt līdzfinansējumam? Bet tā jau nav Deutsche Bahn, kam ir jābūt atbildīgai par to, ja cilvēki vēlas dzīvot tuvu dzelzceļam un nekustamā īpašuma cenas ir līdz ar to kritušās. Protams, ir jābūt sadarbībai, domājot par eh, šī koridora izveidi. Un ir eh, jāmodernizē arī tošais sastāvs, arī lai, piemēram, vilcienu bremzes nebūtu tik skaļas. Un, eh, protams, arī trokšņa radītais piesārņojums ir iespaidīgs. Tas pats attiecas arī uz ekoloģiju un cef finansējumu. kā varētu uzlabot piekļuvi Gotārda tunelim. Līdz 2020. gadam Šveice šo piekļuvas ceļu izbūvi ir apņēmusies pabeigt. Šveicieši paši pie jums bija pagājuši nedēļa ieradušies, varbūt citiem būs vajadzīgi 20 gadu, lai ko tādu paveiktu. Bet eh, šis tranzīts nāk par labu arī reģionam, 80% no šiem vilcieniem, kas pa eh, Gotthārda eh, tuneli dosies no Vācijas uz Itāliju, būs šie, mm, tas būs tranzīta transports, kas pa šo tuneli dosies no Vācijas uz Itāliju un otrādi. Gezīna Maisner arī uzdeva jautājumu par intermodalitāti Mums ir jārunā arī par iekšzemes um, automaģistrālēm, bet arī par jūru maģistrālēm, par Reinu un iekšējiem ūdens ceļiem. Varbūt, ka uh, Reinā tiek izmantoti 20% no kapacitātes un daļa no kravām. Uh, tiek arī virzīta pa Reinu, ja citur, citos koridoros ir problēmas, piemēram, arī Bāzēles ostā. Jā, ir arī kravas, kas tiek pārvadāts pa sauszemi, un notika šāda pārnese. Krāmer kungs, jūs pieminējāt arī uzturēšanu. Jā, tika teikts, ka tas nav cef ietvaros jāfinansē, bet, protams, valsts ir jākonsultē. Arī projektu attīstītājiem tas ir jāsaka iepazīstieties ar cenu, ar visu projekta dzīves cikla izmaksu uh, apjomu. Nevis tikai uh, par uzturēšanu ir jārunā par Mēsīnas projektu runājot, un tas, tas ir Pāta Koksa kompetencijas, tātad to mēs varēsim nosūtīt jums rakstiski. Paldies! Paldies! Paldies par visām šīm atbildēm! Domāju, ka mēs varētu mūsu koordinatoriem nu dienu aplaudēt. Viņi ir uh, atbildējuši ļoti labi uz jautājumiem un viņi vienmēr ir gatavi atbildēt uz jautājumiem, mēs vienmēr viņos atrodam dzirdīgas ausis, tas pat tiešām ir lieliski, tā ir izcila sadarbība, ir ļoti patīkam, ka tā var tas notikt, un mēs pat tiešām varam viņiem aplaudēt, viņi to ir pelnījuši. Et, euh, et, et, et oui, pour la prochaine programmation, nous ferons en sorte que le MIE Nākamreiz mēs parūpēsimies, lai būtu arī klātu jūrniecības organizācija. Ce n'est pas encore fini, je conclus. Lai cefam būtu arī pienācīgs finansējums un jūs teicāt, ka dalība valsts arī bloķē daudz projektu norisi. Tas ir tāds fenomens Eh, daži projekti nevar tikt virzīt uz priekšu, jo dalību valstīs vai nu tur ir politiskas problēmas, valdību maiņa un tā tālāk. Bet ir jārūpējas par šo Eiropas papildu vērtību, kas radīs tādu patiesu sadarbspēju, savienojamību visiem tas ir nepieciešams. Es gribu uz to uzstāt, jo Eiropas projektu nevar īstenot bez tādas savienojamības, lai gan uh, preces, gan pilsoņi varētu pārvietoties, lai visiem būtu pieejams labs transports. Paldies visiem, kas piedalījās, paldies kolēģiem, kas uzdev jautājumus. Ja kaut kas vēl nav palicis atbildēts, viņi jums to nosūtīs rakstiskā veidā. Es ceru, ka es jūs drī, ļoti drīz jau redzēšu, jau aprīlī. Ljubljanā. Vim Fandekamp, kungs, jums ir jautājums? Nē? Jo labāk. Tiekamies rītdien deviņos priekšsēdētāja pasakas arī tūkiem.